Labdien visiem! Es jums piedāvāju sākt mūsu sanāksmi. Es domāju, ka tulkiem ir jāsniedz paziņojums. Ļaušu viņiem izteikties. Thank you. Je vous remercie. Paldies. Tātad tagad mēs sāksim mūsu šīs pēcpusdienas inta sanāksme un būs publiska uzklausīšana par eh, saikņu stiprināšanu tirzniecības jomā starp Eiropas Savienību un Latīņu Ameriku. Atvainojos Bernt Plankas priekšsādātāju vietā, kurš nevar ierasties šobrīd, bet viņš ieradīsies vēlāk. Uh, Vispirms gribētu pateikties eh, vēstniekiem un eh, diplomātiem, kas ir zālē, un arī ekspertiem, kas ir ieradušies pie mums, lai eh, dalītos ar mums savā zināšanās par šo jautājumu. Kā jūs zināt, mēs šajā sasaukumā esam daudz strādājuši, lai stiprinātu mūsu uh, saiknes ar mūsu Latvijas partneriem, ar Kolumbiju, Peru, Ekvatoru. Uh, Uh, būs nolīgumi un, un uh, sārunas ar Čīli un Meksiku, lai atjaunotu, modernizētu nolīgums un ar Merkosūru. Um, ir um, lieli izaicinājumi visi šie nolīgumi. Tātad mums ir ielūgti vairāki eksperti un dažādi iestāžu pārstāvji, lai padziļinātu mūsu diskusijas par šo jautājumu. Uh, Pirmajā panelī mēs uzklausīsim uh, informāciju par tām sarunām, kas, ir, uh, uh, nu, kas notiek, un pēc tam par pastāvošiem nolīgumiem, un arī runāsim par uh, tirsniecības uh, un citu attiecību modernizāciju. Tagad došu vārdu Redes kundzei, kura ir um, ārējā darbības dienesta uh, Ameriku nodaļas vadītāja. Lūdzu. Paldies, priekšsādātājs kundze, paldies, ka mūs ielūdzāt. Kā jūs teicāt, šis ir tāds brīdis, kad notiek sarunas un nolīgumu modernizācija ar Latīņu Amerikas valstīm, jo īpaši trim valstīm. Un tie ir globāli nolīgumi, kas ir specifiski uh, um, Latīņa Amerikai, ka tie ir nolīgumi, kuros ir tirzniecības sadaļa, un uh, sarunas ar šīm trim valstīm notiek, un sākšu ar Meksiku, kur sarunas jau ir uh, tikuši ļoti tālu. Jāsaka, ka mēs uh, tiešām jau sasniedzām pēdējo sarunu posmu, politisko un sadarbības posmu, noslēdzām jau novembrī, un jūs zināt, ka mēs panācām vienošanos principā, uh, par eh, šo te eh, tirzniecības daļu 21. aprīlī šogad. Tātad ir ļoti maz jautājumu, kas vēl ir neatrisināt tehniskajā līmenī. Mums ir jānoslēdz eh, zinām jautājumu un zināmās daļās esam jau tikuši tik tālu, ka vēl pieslīpējam tikai pēdējās tehniskās detaļas un pārējiem jau pie tūkošanas. Uh, Man jāsaka, ka šis nolīgums ir viens no modernākajiem, kas mums ir ar Latīņu Amerikas un Karību jūras valstīm. Meksika bija pirmais partneris, ar kuru mēs sākām sarunas pirms daudziem gadiem. 97. gadā šis nolīgums tika noslēgts un Meksika ir arī mūsu strateģiskais partneris, un tas arī atspoguļojas nolīgumā. Tāpēc mums ir jaunas, daudz jaunas sadaļas, kas ir ļoti progresīvas un labas. Un uh, šī te tirzniecības un investīciju daļa arī ir um, ļoti moderna, un tad mans kolēģis no tirzniecības puses varēs uh, sniegt papildu informāciju. Uh, Mums ir ļoti cieši politiskais dialogs ar Mesu, Meksiku, un šajā nolīgumā mēs runājam par tādiem globāliem jautājumiem kā enerģija, vide, klimata pārmaiņas, digitālā ekonomika, ilgspējīga attīstība, protams, arī makroekonomikas politikas, kas uh, var uh, radīt labs apstākļus mūsu uzņēmumiem un uh, nozarēm. Uh, un ir arī ļoti eh, laba apmaiņa inovāciju pētniecības jomā, arī informāciju un komunikāciju tehnoloģiju joma ir ļoti dinamiska un šeit iekļauta. Es domāju, ka mēs varam būt ļoti apmierināti ar šo moderno nolīgumu. Otrs nolīgums, kuru mēs tikko sākām pirms dažiem mēnešiem um, apspriest un um, vēst sarunas, ir um, nolīgums ar Čīli. Uh, Protams, tur situācija mainījās, jo mainījās eh, valdība, un tas nedaudz palēnināja procesu, bet es gribu uzsvērt, ka arī šajās eh, sarunās esam guvuši ļoti labu progresu. Tas ir eh, visaptverošs, plašs nolīgums, kur ir runa par politisko sadarbību, un tur ir arī tirsniecības daļa. Mums jau ir bijušas trīs sarunu kārtas tirsniecībā un būs uh, trešajā kārta par politiskās sadarbības uh, daļu rīt. Tātad mums ir, uh, mēs liekam liels cerības uz šo sarunu kārtu. Mēs un jūs droši vien arī zināt, ka tirdzniecības ģenerāldirektorāts ir uzsācis neatkarīgu ietekmes novērtējumu, un mēs uzsākām arī ļoti mērķiecīgas tiešsaistes konsultācijas, lai uh, iegūtu komentārus no Eiropas Savienības uzņēmumiem un uzņēmējdarbības organizācijām. Šis ir pats sākums, trešā kārta par tirdzniecību, tas nav uh, vēl pārāk tālu, bet daudz, kas ir darba kārtībā, un mums ir uh, tāds uh, pozitīvs skatījums uz uh, gaidāmo, jo Čīles valdība ļoti vēlas drīz uh, pabeigt sarunas, tā viņi ir paziņojuši, un mēs ceram, ka mēs vismaz varēsim panākt politisku vienošanos. E, cerams, ka tas būs iespējams jau šā gada ietvaros. Trešais e, sarunu rauns e, notiek, un to jūs dzirdat arī droši vien presē, tā ir, tās ir Mērkosur sarunas. Tur ir diezgan sarežģītas sarunas šobrīd pēdējā sarunu kārta par politisko sadarbību un tirzniecību eh, bija Montevideo no 6. līdz 8. jūnijam. Mums eh, izdevās eh, panākt po politisku vienošanos. Sadarbības kā un daļa ir noslēgta, bet tirzniecības daļa vēl nav pabeigta, un mēs gaidām, kas notiks nākamajā kārtā. Ir dažas tehniskas detaļas vēl institucionālajā daļā, bet mēs ceram, un tas ir arī mūsu galvenais uzdevums, noslēgt šo te tirzniecības daļu. Un uh, būtu ļoti svarīgi pēc 20 gadiem beidzot noslēgt šo nolīgumu. Merci, euh, madame. Paldies. Tagad došu vārdu Beatrisei Desegī Gartoki, kura ir bijusi ārējās tirzniecības ministre eh, Meksikā. Yes, hello. Um... Jā, labdien! Es gribētu pateikties Marijai Marsēdes Modrīgesai un Starptautiskās tiesniecības komitejai Eiropas parlamentā par jūsu laipno ielūgumu. Uh, The world has become more. Pasaule ir kļuvusi daudz sarežģītāka. Tad, kad mēs varējām nosūtīt pirmo ēpastu, e es nezinu, vai jūs to atceraties, tas bija apmēram 90. gadu vidū, un tas bija tad, kad eh, uzņēmumi izlēma sadalīt savu ražošanas procesu, ražot dažādās valstīs, kur izmaksas bija zemākas, lai uh, iegūtu uh, konkurētspēju. Un tad arī eh, sākās šīs te globālās ražošanas ķēdes. Ehm, ņemot vērā šīs te izmaiņas eh, informācija tehnoloģijās, tās arī atnes šīs jaunās izmaiņas ražošanā. Un te mēs redzam, eh, kā ir mainījusies pasaules tiesniecība pēdējo de, desmitgažu laikā. Un mēs redzam, ka kā brīvās tiesniecības nolīgumi ir vērsušies plašumā. 94. gadā tie bija 42 un 2018. gadā jau 279. Un tāpēc uh, šī sistēma uh, kļūst aizvien sarežģītāka. Es izlasīju šo te grāmatu vienkārši noteikumi, kur uh, ir analoģija ar LEGO. Uh, ar vienu uh, LEGO klucīti jums ir viena kombinācija. Ar trim LEGO klucīšiem ir 1560 kombinācijas, un ar sešiem LEGO klucīšiem, pateicoties uh, datoriem, ir uh, aprēķināts, ka ir 915 miljoni kombinācija. Tad iedomājieties, kas notiek pasaulē, kad mums ir tik daudz brīvās tirsniecības nolīgumi un arī kapitāla plūsmas uh, sarežģītībā seko šai uh, eh, tendencei. Un kā tad um, šādā sarežģītā pasaulē uh, dzīvot? Uh, risinājums nav sarežģīti, bet gan drīzāk vienkārši noteikumi. Svarīgākais ir tas, lai šie noteikumi, kas ir saistīti ar valstu politiku, publisko politiku, uh, Eh, ka tur būs tikai daži, ne vairāk kā pieci noteikumi. Un ir svarīgi ne sajaukt vienkāršus noteikumus ar vienkāršotiem, pārmērīgi vienkāršotiem risinājumiem. Tie ir tie, ko mēs redzam šobrīd, ko ievieš populisma valdības. Nesenākais piemērs ir Donalds Trumps. Viņš uh, Eh, vienkārši vēlas eh, pārtrumpot eh, starptautiskos tirzniecības nolīgumus un tādējādi atrisināt visas problēmas, kas ir ASV ekonomikā. Mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem ar to, un viņš arī līdzīgu um, risinājumu piedāvā imigrācijai uzceļot mūri. Laimīgā kārtā um, Eiropas gadījumā Donalds Tusks nav tāds pats kā Donalds Trumps. Uh, Un eh, tad, kad trūkst līderības un vīzijas no ASV puses, manuprāt, ir ļoti svarīgi Eiropas Savienībai un Latīņamerikai stiprināt savas tiesniecības, ekonomiskās un politiskās attiecības. Un tie divi noteikumi, eh, kas, manuprāt, ir svarīgi, lai to panāktu, ir sekojošie. Pirmkārt, ar tiesniecības un ekonomikas integrāciju. Uh, Un šeit Meksika un uh, Eiropas Savienība ir izdarījusi, kā jau tika teikts. Tātad Eiropas Savienība un Meksika ir modernizējušas uh, savu tirzniecības nolīgumu un tādējādi padziļinājuši savu mīlestību un uh, arī vēlreiz apliecinājuši uzticību viena, viens otram. I, I say... Tas ir svarīgi, man jāsaka, ka pirms ķerties klāt šiem jautājumiem ir svarīgi, ka Eiropas Savienība un Meksika pēc iespējas drīzāk pieņēma šādu nolīgumu. Es zinu, ka šie juridiskā pārskatīšana un uh, Eh, tulkošana var tikt pātrināta, tas ir ļoti svarīgi, lai tas būtu arī iedvesmas avots eh, tālākajām nafta sarunām un pārējai pasaulē. Un tādējādi varētu tikt raidīts pozitīvs eh, signāls visai pasaulē par tirzniecības atvēršanu. Un šeit jūs redzat tirzniecības plūsmas un investīciju plūsmas kopš privās tirzniecības nolīguma uh, um, stāšanās spēkā. Meksikai ir tirdzniecības deficīts attiecībā pret Eiropas Savienību, bet mēs neskatāmies uz pasauli tā, kā to dara Donalds Trumps. Mēs uzskatām, ka tas ir pozitīvi. Mēs galvenokārt uh, importējam kapitālu un ieguldījumu, uh, kas padara mūs spē, konkurētspējīgus attiecībā pret mūsu uh, galveno tirdzniecības partneri ASV. Un, uh, Eiropas Savienības eh, investīcijas Meksikā ir apmēram 30%. Ko mēs privās iesniedzības nolīgumā esam izdarījuši? Mēs redzam, ka preferences izzūd, ja tiek ieviestas jaunas disciplīnas, lai atbildētu uz eh, mūsdienu izaicinājumiem un lai arī uh, risinātu tos jautājumus, kas bija darba kārtībā diskutējot par privās tiesniecības nolīgumiem, par investīcijām, uh, lauksainiecību un pakalpojumiem. Uh, Tātad tirzniecības integrācija ir pirmais noteikums un otrais noteikums, lai uh, satuvinātos uh, Meksikas uh, un Eiropas Savienības starpā ir sadarbība. Mums ir uh, šajā gadījumā, es uh, šeit uh, runāju par uh, šo te teicienu angļu valodā, ka jā, uh, jāliek nauda tur, kur ir mute, ka jā, jā, jāfinansē tas, par ko tiek runāts. Un um, tas, ko uh, Eiropas Savienība pēdējos gados ir devusi Meksikai, tas ir ļoti svarīgi kapacitātes veidošana, jo īpaši reģionālās inovācijas stratēģijas, uh, cieši sadarbojoties ar Brazīliju, Argentīnu, Čīli un Peru, lai šos mērķus sasniegtu. Runājot par uh, pārējām abām jomām, uh, kurās mēs varētu sadarboties. Tā ir cīņa pret ASV protekcionismu. Mēs šobrīd esam uh, uh, kopīgi vienā laivā, uh, piemērojot uh, atbildes pasākumus tērauda un alumīnija tarifiem, kas ir uzlikti, un man ir prieks, ka uh, Kanāda arī ir mūsu pusē. Es uh, ceru, ka arī citas uh, valstis, kam ir divpusējie nolīgumi, darīs to pašu, un tad mēs varēsim veidot tādu spēcīgāku fronti. Manuprāt, Eiropas Savienībai arī vajadzētu ciešāk sadarboties ar Latīņu Ameriku, lai radītu tādu plašu integrētu tiesniecības nolīgumu, kā to piedāvāja um, ASV pirms kādu laika. Eiropas Savienībai ir jāuzņems tagad šī līderība un jāieņem tā vieta, kuru ir atstājusi, atstājušas Amerikas Savienotās valstis. Visbeidzot, es gribētu dalīties ar jums ar šo pētījumu, kuru Pasaules ekonomikas fórums ir publicējis, kur ir runa par gatavību ražošanas nākotnē, lai risinātu būtiskākos ceturtās revolūcijas uh, izaicinājums. Un šajā pētījumā eh, viņi skata divus elementus - eh, ražošanas struktūru, kur ir runa par sarežģītību un apjomu. Tātad apjoms tādā ziņā, ka cik daudz tiek ražots uh, valstī attiecībā pret IKP, un sarežģītība nozīmē produktu unikalitāti. Un otrs, otra mēraukla ir ražošanas virzītāja spēki, cik valstis ir ražotas Uh, labi sagatavotas šajās jomās, jo īpaši Latīņa Amerika uzrāda uh, vājās vietas uh, tehnoloģijās, inovācijās, cilvēku kapitālā un institucionālajā ietvarā. Tās ir tās trīs lielākās jomas. Pētījums klasificē valstis četrās lielās kategorijās. Vadošās valstis, kas ir spēcīgas savā struktūrā un ir ražošanas virzītāji spēki. Eh, lielākā daļa Eiropas ir šajā kategorijā. Jūs esat gatavi nākotnē, runājot par tehnoloģijām, tādas mantojuma valstis, kur ir eh, Meksika, kur mums ir spēcīga ražošanas eh, struktūra, bet mūsu ražošanas virzītāji spēki ir vāji, un mums ir uh, jāizvairās no tā, ka mēs tā kā kļūstam iespiesti starp uh, vadošajām valstīm un tām valstīm, kurām ir zemāks darbspēka izmaksas. The, the other two categories. Pārējās divas kategorijas ir augstu potenciālu valstis, uh, kurām šobrīd nav pietiekamas uh, ražošanas struktūras, bet viņiem ir potenciāls, jo ir ražošanas virzītais spēki. Un tad ir tādas valsts, kur uh, um, ir arī lielākā daļa Latīņamerikas, proti, ka ir vāji ir ražošanas virzītāja spēka un vāja struktūra. Tātad šis ir tas sadalījums, kā valstis tiek kategorizētas. Un šeit jūs redzat zilā krāsā Eiropas valstis kā līdervalstis um, šajā te vadošajā kategorijā, un dzeltenās valstis ir Latīņamerikas valstis. Un, kā jau es teicu, lielākā daļa no tām ir šajā uh, pēdējā kategorijā, un tikai Meksika ir šajā te mantojuma kategorijā. Un visbeidzot, runājot par eh, to, ko Meksikai un Latvijai vajadzētu darīt eh, šajā te pasaulē, eh, kurā mēs meklējam, kāds tad ir pareizais ekonomiskais modelis un kādu tirzniecības politiku vajadzētu īstenot. Uh, Mums eh, ļoti ir nepieciešams eh, risināt eh, ražīgumu jautājumu, lai atrisinātu mūsu ekonomikas nevienlīdzības problēmas. Kā jūs redzat, Meksikas gadījumā mēs esam pazeminājuši, tātad mums ir kritusies, kritusies produktivitāte ražīgums, un salīdzinājumā ar Ķīnu, piemēram, viņiem tas ir pieaudzis. Sekojot tiem vienkāršiem noteikumiem, ko es minēju sākumā, uh, Šie ir tie pieci vienkāršie noteikumi, kas eh, kaut ko mainīs Latīņamerikai kopumā. Un eh, šeit ir runa par ražīgu transformāciju, lai eh, pārietu pie aktivitātēm ar lielāku pievienoto vērtību. Šeit jūs redzat šo te ražošanas ķēdi, kas ir iezīmēta smaida veidā. Un jo tuvāk um, stūriem, galiem jūs esat, jo lielāka pievienotā vērtība. Mēs tātad eh, esam šeit vidū, mums eh, ražošanas ķēdēs ir eh, jāpievērš vairāk aktivitātēm, kas ir saistītas ar pētniecību un attīstību, ar dizainu un pēc tam ar mārketingu, izplatīšanu un tirzniecību. Un otrkārt, šeit Eiropas Savienība ir Latvijam tikai ļoti palīdzējusi, tas ir sasaistīt, savienot uh, MVU ar globālajiem lielajiem uzņēmumiem, lai piedalītos uh, starptautiskajās ražošanas ķēdēs. Tālāk inovācijas. Mums ir jāinvestē inovācijās un jāinvestē cilvēku kapitālā. Un ceturtkārt, uh, infrastruktūra, loģistika un savienojamība lai samazinātu izmaksas uh, un laika patēriju. Un pirmkārt mums ir jāuzlabo koordinācija starp valdības, privātā sektora un izglītības institūcijām. Un šeit es zinu, ka Eiropas Savienība ir arī palīdzējusi Latīņamerikas valstu valdībām uh, Eh, panākt eh, labāku saikni starp izglītības un uzņēmējdarbības jomu. Esmu pārliecināta, ka ar sadarbību un strateģiskām sarunām ar Eiropas Savienību, komisiju un parlamentu Latviju-Amerikas valstīm izdosies pāriet um, uz uh, ražošanu, uh, izmantojot arī mūsu radošo potenciālu. Uh, paldies par uzmanību! Je donne la parole maintenant. Paldies, un tagad uh, Marija Garsī no uh, Bās universitātes. Lūdzu. Par viziokonferenci. Šis uh, jautājums tiek skatīts viziokonferences veidā. Okay. Uh, good afternoon. Uh, can you hear me okay? Yes.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 Un tagad vārds Gabrielam Febulmaieram no Minhenes universitātes. Lūdzu, jums vārds. Paldies! Paldies! Esmu ļoti iepriecināts par iespēju šeit viesoties. Mani lūdza uzstāties par Merkusuru un jauno ietekmi, kādas jaunās uh, jaunais saruna rezultāts varētu ietekmēt eh, vienošanās potenciālu. Nu, tā tad četras uh, valstis - Argentīna, Brazīlija, Paragvai, Urugvāja - 260 miljonu patērētāji. Septītā lielākā ekonomika pasaulē. Ļoti atšķirīgs reģions Brazīlija dominē. Paragvaja, Urugvaja drīzāk mazas valstis. Ir aizvien makroekonomiski sarežģīti jautājumi, jautājumi par politisko stabilitāti ir aktuāri un veiksmīga ES Merkasūra brīvās tirdzniecības līguma noslēgšana varētu stabilizēt visu šo reģionu un arī pretoties ekonomiskam populismam. Ja jūs paraugties uz galveniem raksturlielumiem, tad redzat, ka Brazīlija pārvar tagad dziļāko uh, recesija Brazīlijas vēsturē. Ļoti īpatnējs vēstures attīstības laiks šai valstī - aptuveni 7% no NKI zaudējusi no 15 līdz 17 gadam. Argentī, Argentīnā krīze aptuveni vidusceļā. 25% inflācija, PMF plāns tagad akceptēts, Brazīlija, Argentīna, Urugvaja un Paragvaja. Paragvaja aizvien tiek kā, kā jaunatīstības valsts vērtēta un GSP plus režīms tiek pielietots no Eiropas Savienības puses. Ekonomisti vienmēr uzdod jautājumu, kāds ir uh, tirdzniecības nolīguma potenciāls, nu cik tad liels ir šis potenciāls uh, eksportam un pieaugumam, un kā rezultāts ekonomiskam stimulam. Cik liela tad ir eksporta spēja attiecībā pret NKI? Argentīnā 2,5, Brazīlijā tikpat daudz, bet ja salīdzināt ar līdzīgu attīstības līmeni un lielumu, runājot to pašu valodu, un kurā jau ir tirdzniecības nolīgums, piemēram, Meksikā, uh, tad jūs redzat šo atšķirību, jo Meksika gandrīz sasniegus 40%. Nu, tas raksturo, kāds potenciāls būtu šī potenciālai tirdzniecībai ar Merkusīm valstīm. Turcija arī līdzīga valsts, līdzīgas attīstības līmenis, un tad jūs arī redzat šeit ar Argentīnu, Argentīnas un Brazīlijas salīdzinājumu. Tagad sarežģītāks statistiskais apraksts, kas ir divos nākamajos slaidos, taču tas raksturo arī šo kopējo attīstības iespēju. Nesenā tirdzniecības statistika ar Merkusūru valstīm ES jūs redzat līknes augšā lejā, zilā līknīte augšpusē Eiropas Savienības eksporti, uz Merkusur reģioni. 2002. gads, sākuma gads, mm, ir dinamiska izaugsme, palielinājums pa 2,5%, eksports no Merkusur. Jūs neredzat šādu ļoti e, būtisku attīstību. Mēs pat labam e, esam sasnieguši 42 miljardus eksportam un 42 miljardi importam, nedaudz vairāk eksportam. Tātad um, arī uh, eksporta no Mek Merkosūra uh, reģiona seko izaivielu uh, sekām. Tātad, ja izaivielu cenas ir augstas, tad šo valstu situācija uh, uzlabojas. Vienošanās starp uh, Merkosūru un Eiropu varētu palīdzēt daudz veidot. Uh, tirdzniecību un samazināt atkarību no izaivielām cenas, cenās. Tagad paraudzīsimies uz sadalījumu. Merkusūra reģions ir spēcīgs, liels. Šeit redzam arī būtisku Ķīnas ietekmi 2017. un 2018. gadā. Ķīna uh, būs lielākais tirdzniecības partners šajā reģionā un apsteigs Eiropas Savienību, līdz ar to arī politiska ietekme būs. Līdz ar to šī vienošanās ar Merkusur varētu šo attīstību mainīt. Ļoti augsti vienotie tarifi, tumši sarkanā krāsā augstie tarifi ir. A, attainoti. Tātad tarifi ir um, divu ciparu skaitlis, um, piemēram, 35% automašīnas, uh, ja mašīnas tiek eksportētas no Eiropas uz Brazīliju. Tātad augsta uh, tarifi, pielietotie tarifi savukārt ir zemāki. Šeit jūs redzat krāsas, tās ir mazāk tumšas, tas nozīmē, ka pielietotie tarifi ir zemāki šis uh, fenomens uh, ir tāds, ka noteiktie tarifi ir uh, vienošanās tekstos un uh, savukārt ir arī pielietotie tarifi. Tam ir vesela rinda ietekmes. Fakts, ka tarifi ir tik augsti Merkusurā uh, valstīs, bet varētu būt mazāk, tas nozīmē, ka ja uh, samazināt tarifi tiks tad Eiropa arī var sagaidīt abpusēji izdevīgu situāciju, jo tad, tad Merkusur valsts atvēršas savos tirgos daudz plašāk nekā ES. Tarifi ir augsti Merkusur valstīs, un ja Eiropa a, spēja pārdot pārtiku Merkusur reģionā, tad tam būs a, liels, liels priekšrocības ES ražotājiem. A, Un Ķīnas un ASV ražotājiem nebūs šādas privilēģijas, un tas nozīmē, ka Eiropai tas ir izdevīgāk. Ja sarunas tiks noslēgtas, tas a, mums nāks pa labi. 18 gadi ir pagājuši jau a, no sarunas sākuma. Da, ļoti atšķirīga ir situācija arī, un a, ir aizvien vēl šie augstie uh, tarifu līmeņi. Fakts, ka noteikti un pielietotie tarifi ir tik ļoti atšķirīgi, nozīmē, ka ir ļoti nedroša tarifu pielietošanas a, uh, schēma, un ārpus Āfrikas tā ir augstākā a, uh, nedrošības ziņā. Tarifu PTO a, līdzīgi var uh, tikt mainīt uz 1300 produktiem no kopumā 5000 un viņi var praktiski gandrīz pat dubultot pielietotos tarifus. Šī nedrošība ir, paliela, ir diezgan liela un vienošanās var samazināt nedrošību par labu e eksportētājiem, kas nozīmē, ka plašāki e eksporta apjomi tiek sagaidīti Ir pāris tādi um, jūtīgi jautājumi - cukurs, eļļa, uh, lielopu gaļa un citi. Saraksts ir diezgan uh, garš. Kas nozīmē, tas nozīmē, ka no abām pusēm ir nepieciešams uh, kvotas pārejas periodi un piemērojumu. Ir arī uh, diezgan uh, liels garš saraksts ar uh, dažādiem uh, sarežģītiem jautājumiem, kas ir aprakstīti dažādos pētījumos, uh, un saka, ka ne visas Merkusur uh, valstis uh, ir uh, efektīvas muitas procedūrās, tās dažkārt ir sarežģītas un uh, ilga, ilgi tiek uh, pielietotas, līdz ar to vienošanās arī šajā jautājumā būs labi. Brazīlijā jautājums par diskrimināciju. Uh, nodok, uh, nodokļu piemērojumā un muitas nodokļu piemērojumā. Mm, Argentīnā uzlabojums ir 26 mm, produktu apjomā, lai arī tas paliek aizvien diezgan nozīmīgs. Dubultā certifikācija. Atsevišķos sektoros jautājums par sanitāriem un fitosanitāriem standartiem attiecībā uz gaļu un zivīm. Iepirkuma valstis Merkusur valstīs ir viens no slēgtākajām likumdošana tiek mainīta Brazīlijā, taču tā nāk par labu vietējiem ražotājiem. Tā, nākamais ir tas, ka izņemot Brazīliju nav parakstījuši šīs valsts līgumu par intelekto īpašumu un investīciju barjeras, piemēram, plašas prasības dažādos jomās. Mēs mēģinam uh, kvantificēt to, vai ir vērts uh, strādāt pie šiem uh, līgumiem. No ES šeit ir uzskaitīts, ko mēs varētu sagaidīt, kāds būtu uzlabojums ilgtermiņā. Tā tad uh, no 0,07 līdz 0,18 uh, pieaugums NKIES varētu tikt uh, sagaidīts Merkosur valstīs. Uh, Līdzīga attīstība biljonos 12 līdz uh, 34 miljārdi. Procentu skaitļos eh, šeit tie ir uzskaitīti papildu pieaugums. Uh, ir uh, būtiski lielāks nekā attiecībā uz Eiropu, kas nozīmē, ka šīs valstis uh, tiešām no tirdzniecības atvēršanas un uh, plašākas tirdzniecības ļoti lielu labumu kūtu. Uh, Tarifu samazinājumu ieguvums būtu aptuveni miljards ietaupījumos. Paragvai, Urugvai iegūs vairāk nekā Argentīra un Brazīlija, tādēļ, ka tās ir mazākas un vairāk ir atkarīgas no starptautiskās tirdzniecības. Atšķirība Eiropā būtu tāda, ka spāniski runājošās valsts Eiropas Savienībā uh, gūtu vairāk, jo tām ir ciešas tirdzniecības saites, un tā, to ieguvums būtu lielāks nekā citām valstīm. Tagad paraugoties uz sektoriem un to, kā dažādie sektori tiks ietekmēti lauksaimniecībā Merkusur ir priekšrocības ES rūpniecībā, un līdz ar to tie viens otru papildina kā reģioni. Tie sektori, kas visvairāk tiks ietekmēti, es iegūs daudz, un es vienotais tirgus ar tā pieaugumu Vācijai Tas sadalās arī pa citām uh, valstīm, arī Austrum Eiropu, kas gūtu labumu no šī uh, lielākā Vācijas eksporta apjoma. Ir sektori, kas ir jūtīgi, piemēram, koka, mēbeļu, papīra, tekstila un ādas ražotāji. Tiek sagaidīt zaudējumi pamat lauksaimniecības sektoros, cukura gaļas, bija etanola un citos, atkarībā no tā, kādas būs detaļas šim līgumam. Ir plašas iespējas piena, piena produktiem, vīna vai speciālu kultūru kontekstā tiek sagaidīts iegūms, piemēram, spārģeļu un citos. ES dalībvalsts gūs labumu, visas gūs labumu, papildu vērtība, kas uh, ir uh, apstrādes sektorā, kompensēs zaudējumus uh, lauksaimniecības sektorā. Esam dažādas simulācijas veikuši, ar rezultātiem jūs jau iepazīstinājumu. Šeit mēs dažos sektoros jāsaka arī, ka nesam. Uh, spējuši novērtēt patiesos e, efektus e, tirdzniecības plūsmās. Ir tādas, kas e, šai līguma noslēgšanas rezultātā nebūs vairs iespējams, un to ir grūti kvantificēt. Divpusējos attiecības arī tiks ietekmētas, bet grūti pateikt, kā un tirdzniecības izmaksu samazinājums no labākas sadarbības ne e, tarifu tirdzniecības jomā ir ļoti veiksmīgs. Dažādie nozīmīgie komentāri ir tādi, ka var sagaidīt to, ka dažos sektoros būs nemierīga situācija lauksaimniecības sektoros Eiropā. Uh, To vajadzētu uh, ievērot, uh, veicot KLP reformas un runājot arī par finanšu ietvaru Eiropas Savienībā. Nu, varbūt, ka būtu jāizmanto Eiropas globalizācijas uh, piemērošanas fondi šajos uh, jautājumos palīdzot lauksaimniecībai. Tiks uh, sasniegt efekti uz CO2 iznešiem un uh, siltumnīcas gāzu izmešiem. Mums, uh, jānodrošina arī vai ir jāpārliecinās par to, ka mežu izciršana Bra Brazīlijā un, un citur netiks turpināta. Tāpat arī ir nepieciešami pastiprinošie mehānismi, kas nodrošinātu to, ka nav nekādu blakus efektu, kas būtu nevēlami. Un no otras puses jāsaka, ka tās politikas, kas, piemēram, biodegvielas jautājumos ir jāpiemēro Eiropā, un tiem jāpaliek uh, nediskriminējošiem. Ir jautājums par uh, cilvēktiesībām, uh, pamatiedzīvotājiem un citiem jautājumiem, lai gan šie jautājumi ir patāli no uh, tieši ekonomiskās ietekmes. Tas bija tas, ko es šeit gribēju teikt. Šeit. Paldies! Paldies, un tagad es aicinu pāriet pie viedokļa apmaiņas ar deputātiem. Un iesākumā es došu pārvārdu mūsu pastāvīgiem referentam Latīņamerikai. Pirmais runātājs tā tad būs Santiago Fisas, kurš eh, atbild par sadaļu Kolumbija Peru. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs īstenojam uh, nolīguma sadaļā Kolumbijā un Peru, vai tas attiec uz eh, šo darba kārtības eh, punktu sadaļu, vai tas ir jāskat vēlāk? Ne, vai tu ko teiksi šajā sakarā? Nē, tādā gadījumā es došu vārdu deputātei Rodrigo Piņeiro. Paldies, priekšsēdētāji. Un esmu ļoti gandarīta par iespēju organizēt šo uzklausīšanu, lai piešķirtu to un izprastu to nozīmi, ko institūcijas, parlaments padome un komisija piešķir e, politiskajām sadarbības un tirzniecības attiecībām ar Latviju Ameriku. Turklāt jau vairāk vēlos uzsvērt to, kā papildus vēsturiskajiem un kultūras sakariem un mūsu kopīgajām vērtībām. Mēs kopīgi strādājam daudzpusīgos formos, lai mēs aizstāvētu šīs vērtības, cilvēktiesības, e, vides apkārtējo vidi, un šodien vairāk nekā jebkād tas ir svarīgi, kad mēs atzīmējam pasaules bēgļu dienu. Dienā, kad, diemžēl, Savienoto valstu prezidents ir izstājies no cilvēktiesību padomas apvienotajās nācijās, bet Eiropā un Latvijā mēs strādājam pie cilvēktiesībais stāvības, un tas ir ļoti svarīgs princips, vēl svarīgāks nekā tirsniecības un komerciālās attiecības. Otrkārt, runājot par tirsniecības un ekonomiskajām attiecībām, runājot, vēlos pasvītrot, ka kopīga Eiropas Savienība un Latīņa Amerikā veido 25% no pasaules IKP un 25% no pasaules iedzīvotājiem. Tāpēc gan politiskajā, gan tirdzniecības darba kārtībā Latīņa Amerika ir ar prioritāru lomu tirdzniecības sarunās, un man tas šķiet pozitīvi. Runājot par tirdzniecības nolīgumu ar Meksiko. Un uzklausot abu runātāju stāstīto, es pēc faktu konstatēšanas misijas Meksikā uzskatu, ka ļoti būtiski, ka tāda notika, jo šajā brīdī Meksikā ir būtiski izprast, kāds ir viedoklis kandidātiem un kādas ir sajūtas Meksikas sabiedrībā šī nolīguma sakarā. Un varu jums nodot visu politisko uh, grupu vienbalsīgumu atbalstam šī nolīguma nos, noslēgšanai un ka tiek pielikti visi pūliņi no Meksikas puses, lai pabeigtu vēl neatrisinātos aspektus attiecībā uz eh, jautājumiem subfederālajā līmenī, lai varētu izveidot uh, precīzu sarakstu ar institūcijām, kā tas ir iekļauts nolīgumā līdz gada beigām, un arī ļoti svarīgi ir pabeigt, precīzāk ratificēt, jo parakstīt, parakstīt jau ir eh, konvencija numur 28 no pasaul, eh, starptautiskās darba organizācijas. Fisas kungs no Tautas partijas un es piedalījāmies šajā misijā, un mums bija iespēja tikties ar darba ministru, kur mēs uzklausījām Meksikas valdības eh, apņemšanos šo konvenciju ratificēt senātā un izmantot šo iespēju aicināt senātu pabeigt šo procesu, jo tas ir eh, viņu pašu labā, lai varētu īstenot starptautiskās darba organizācijas standārtus, ir būtiski. Tālāk par MVU runājot, ir ļoti svarīgi eh, pasvītrot to, ka ir atsevišķa nodaļa atvēlēta mazajiem vidējiem uzņēmumiem. Un tas notiek pirmo reizi, jo mums ir jāpieliek pūliņi gan no Eiropas Savienības, gan šajā gadījumā no Meksikas puses, lai apzinātu visus labumus un priekšrocības, ko var gūt no šī nolīguma. Taču tāpat arī es domāju, ka ir būtiski komunicēt informāciju. To jau mēs runājām tiekoties ar uzņēmēju pārstāvjiem. Uh, un uzklausījām šo pašu nepieciešamību. Izmantot nolīgumā iekļauto, jo iepriekš redzot informāciju par to, cik daudz tiek izmantotas preferences, nav jēgas parakstīt tādu nolīgumu. M mēs E, parakstām nolīgumu, lai preferences varētu izmantot par visiem 100% un nevis 50%. Un līdz ar to mums ir jāsako, lai nolīgums tiktu īstenots un ieviests visā pilnībā. Tālāk runājot par dzimumu perspektīvu. Ir tiesa, ka Nolīgums ar Meksiku neiekļāva atsevišķu sadaļu pārdzīmumu ar Čīli būs pirmais šāds līgums, taču arī bez šī mandāta var daudz paveikt. Mēs esam gandrīt, ka ir īpaša nodaļa arī par dzīvnieku labturību. Taču nevar izprast, kāpēc nav īpašas sadaļas eh, jautājumam, kas attiec uz 50% iedzīvotāju. Mums ir jārunā par to, kā mēs varam uzlabot eh, sieviešu dalību un tirzniecības nolīguma perspektīvās. Tāpēc Tāpat es vēl gribēju komentēt dažus aspektus. Merkosur sakarā es neredzu, vai Sala Franka kungs ir klāts, bet par Merkosur runājot, manuprāt, tā ir lieliski iespēja un, diemžēl, mandāts ir ļoti sens, no 98. gada, un tas jau ir novecojis, ņemot vērā jauno tirsniecības no, no līguma prasības, taču ir būtiski varēt pabeigt sarunas, taču gribēju darīt jums zināmas. Uh, savas pārdomas. Šajos eh, nolīgumos, kuru sarunu procesi ir bijuši tik ilgi un sarežģīti, vajadzētu iestrādāt elastīgākus mehānismus, lai iekļautu jaunus tirzniecības politikas aspektus. Un nav saprotam tas, ka Merkosurā mēs nevar, nolīgumā mēs nevaram atkārtot, eh, iestrādāt neko eh, MVU sakarā. Tāpat par vienu to apkalpošanu slodziņu, vai tas attiektos uz Brazīlijas vai Paragvajas vai Urugvajas uzņēmumiem, kā arī to, kas tika parakstīts ministru konferencē Buenos Airesā. Uh, To parakstīja visas Merkosur valstis, kas šobrīd piedalās sarunās. Tās ir apņemšanās, kāpēc mēs nepaceļam šīs apņemšanās attiecīgajā līmenī. Mums ir jārīkojas visos līmeņos, jo es no sirds ticu, kā pilsoņi, kā patērētāji, kā eh, pakalpojumi preču sniedzēji, visi gaida no mums šo rezultātu. Paldies, vai Bēgas kungs vēlas kaut kādu vārdu teikt? Madame, Madame Kriš. Paldies, priekšsādātājs kundze. Paldies par e, interesantajām e, runām. Un arī paldies par e, mūsu viesu teikto. Un tas, ko kolēģi tikko pieminēja, mandātu pamats ir diezgan vecs, jau laiks ir gājis uz priekšu, līdz ar to es labprāt no mūsu viesiem uzzinātu, cik lielā mērā digitālās ekonomikas joma jūs vērtējat. Mūsu apmeklējumā Kolumbijā mēs pamanījām, ka tas ir jautājums, kas vēl ir tikai bērna autiņos, ja tā var teikt bet uh, interese ir un būtu varbūt labi un prātīgi uh, to arī sarunās uh, par uh, nolīgumu modernizāciju arī iekļaut. Tātad visu šo te digitālās ekonomikas jomu, bet arī MVU un uh, jaunu uzņēmumu jomu šeit varētu tā īpaši ņemt vērā. Un uh, šeit varētu būt arī sadarbība par datu drošību datu virzīti modeļi, un to varētu visu iekļaut šajā te nolīguma modernizācijā. Paldies! Paldies! Es arī gribētu pateikties par visu teikto. Un mēs zinām, ka šajos nolīgumos vienmēr ir uzvarētāji un zaudētāji. Protams, ieguvēji ir ekonomikā, bet runāsim arī par zaudētājiem. Un tas, uh, arī eh, teiktajā parādījās, kas, piemēram, notiks Latīņamerikas pusē, tad, kad eh, paraugāmies uz Merkusur nolīgumu, kas notiks ar lauksaimniekiem un lauku iedzīvotājiem Brazīlijā. Viņi tiks padzīti, netiek ievērotas cilvēktiesības, bet arī pilsoniskās sabiedrības eh, organizācijas netiek iesaistītas šajā procesā Panamā. Eirola tikšanās reizē mēs uh, diskutējām arī Pilsoniskā sabiedrības fórumā par to, kā tas varētu funkcionēt, kā varētu vairāk iesaistīt nevalstiskās organizācijas, citas iesaistītās puses, un tur mums tika teikts, ka sadarbība, uh, protams, varētu būt labāka šo uh, nolīgumu kontekstā, kā tur mēs varētu panākt uzlabojumus, un uh, es gribētu pieminēt arī ilgtspējas sadaļu, jo īpaši, ja mums ir problēmas eh, ar eh, vidas standartiem, ar darbņēmējtiesībām, manuprāt, būtu svarīgi, lai šī ilgspējības sadaļa būtu spēcīga, tam visam ir jābūt īstenojumam un ir jābūt arī sankcijām. Ja ir pārkāpumi, ir jāspēj arī reaģēt, lai šo jautājumu varētu risināt nopietni. Bet tur eh, es redzu aizvien problēmas, kad tiek teikts, ka pietiek, ja kaut kas ir uh, Uh, uz papīra uzrakstīts un uh, brīvprātības princips ir pietiekams. Es domāju, ka šeit vēl ir daudz kas panākams. Um, vairāk 18 gadus jau šīs sarunas turpinās, un es domāju, ka mēs vēlamies taisnīgu nolīgumu ar Merkusuru, bet arī ar citām Latvijas valstīm. Un šajā mm, procesā mums ir jāpieiet tā nopietni šim jautājumam, ir jāievēro uh, noteikumi, jāiesaista pilsoniskā sabiedrība un jādomā, kā šeit vēl varētu um, uzlabojumus um, panākt šajā nolīgumā. Varbūt mūsu ielūgtie viesi var par to izteikties. Paldies! Uh, Paldies! Vai runātāji vēlētos uh, sniegt atbildes deputātiem šobrīd? Jā, ja, uh, vielen dank. Jā, paldies. Tā kā divas, divas jautājumas uzdevā vācu valodā, es atbildēšu arī vācu valodā. Jā, patiešām Merkusur mandāts ir jau 20 gadus vecs. Tā ir procedurāla problēma, kas mums ir šeit Eiropā, ka ar šādu mandātu ir jāved sarunas. Tas ir patiesībā um, pilnīgi nepiemēroti. Pasaule ir dramatiski mainījusies šo 20 gadu laikā. Uh, Un es arī uzskatu, ka, protams, ir nepieciešams eh, tās lietas, eh, kas ir iekļautas komisijas Trade for All dokumentos, eh, ka tās arī ir jāatspoguļo tajos noliegumos, kas tiks noslēgti, bet Merkursur kontekstā tas būs tikai daļai iespējams, jo mandāts ir par vecu. Bet tad tiek teikts, ka šādā situācijā nolīgums uh, vispirms tiek panākts vest sarunas saskaņā ar uh, mandātu, bet ir tāds uh, laika termiņš noteikts, kad ir jāmodernizē šis nolīgums. Tātad varētu teikt, ka tuvāko desmit gadu laikā šis nolīgums, balstoties uz jaunu mandātu, uh, būtu jāmodernizē un jāved jaunas sarunas. Mēs runājam par Čīli un Meksiku, tur mums jau ir ar šīm valstīm tirsniecības nolīgumi, kas arī jau zinām laiku ir spēkā. Uh, Un arī apmēram tajā laikā tika izsniegts mandāts 90. gados, un to kontekstā arī tagad notiek modernizācija. Tātad, un šajā pašā um, dinamikā, kas mums tagad ir, uh, ar Merkusuru varētu vienoties uh, tuvākajā laikā uh, šīs uh, sadaļas vēl pārskatīt, jo īpaši digitālajā jomā, manuprāt, Eiropas interesēs tiešām ir censties nodrošināt, lai tur būtu uh, tādi nostiprināti noteikumi, kas atbilst mūsu priekšstatiem par datu aizsardzību, lai arī jaunā datu aizsardzības regula, pamatregula, kas mainīs spēles noteikums, tiktu iekļauta tur un tam visam būtu jāiekļauj šajās sarunās. Jā, ir arī risks, ka varētu būt protekcionisms, tas ir diezgan iespējams, un tad arī pret to ir jācīnās, paredzot attiecīgu regulējumu šajā jomā. Uh, Un tas attiecas arī uz citām modernām tēmām, uz ilgtspējību, uz uh, mežu izceršanu, CO2 emisijām, eh, zemes lietojumu maiņu. Tie ir ļoti svarīgi jautājumi, un es domāju, ka tieši Merkosur nolīgums eh, ir jāizmanto atbilžu sniegšanai, ne tūlīt varbūt, bet tādā perspektīvā, kādā otrā, trešajā sarunu kārtā varbūt. Uh, jo uh, tuvākajā nākotnē ar tādām valstīm kā Indonēziju varbūt būs sarunas, un tur tas arī būtu svarīgi, jo tur ir tie paši jautājumi, kas ir aktuāli, kas um, tiek uzdoti Brazīlijas un Paragvajas kontekstā, tātad um, zemes lietojuma maiņa un meža izciršana. Uh, Es lielā mērā esmu pār, un es domāju, ka tas um, attiecas uz daudziem ekonomistiem šajā jomā, ka um, tiek paredzēts arī sankcijas. Um, un CO2 emisiju gadījumā tas ir um, diezgan skaidrs, ka tur ir vajadzīgi strikti noteikumi. Tur, kur nav uh, globāli ārējie efekti, piemēram, ūdeņu piesārņojums šajās valstīs, tur tas uh, nav tik svarīgi. Tas ir uh, šī ekoloģiskā loģika to nenosaka, ka ir tik strikti noteikumi, bet viss, kas attiec uz CO2 emisijām, tur sankcijas eh, tekstos būtu nepieciešams. Paldies! Yes. Ko? Sí, yo voy a intervenir. Es, eh Es teikšu spāņu valodā, tā kā pirmīt arī citi runātāji varēja izteikties spāņu valodā, izmantošies, pēc izteikties savā dzimtajā valodā. Es uh, pasvītroju, ka ir pienācis izšķirīgs punkts pasaules ekonomikām ka mums ir jāuzvar šajā cīņā par brīvo tirzniecību kas mums palīdz nodrodzināt nepieciešamā ekonomisko attīstību, mieru un stabilitāti. Tomēr šajā pasaules ekonomikas analīzē mums skaidri ir jāredz tas, kā tirgus ekonomika, kurā mēs domājam, kā uh, tirgus atrisinās visu, nav darbojusies, un mums ir jāpiemēro savās valstīs jauna rūpniecības politika, jauna attīstības politika, produktīvā politika, kā nu mēs to labāk patīk eh, nodēvēt. Un nešaubīgi viens no lielākajiem uzdevumiem ir demokratizēt ekonomiku, lai arī mūsu pašu MVU mūsu valstīs un pasaules reģionos un nu, lai būtu vairāk, kas piedalās un vairāk nozaru, kas piedalās šajā globalizācijas priecusā. Un lielai daļai eh, risinājumi ir iekļauts eh, tirzniecības nolīgumus, bet arī liela daļa uh, Eh, gulstas iekšējā darba kārtībā, kā eh, tiek organizētas MBU, eh, organizēti MBU un, un kā tie tiek finansēti. Nereti brīvās tiešniecības nolīgumi netiek līdz galim izmantot, ja nav skaidrs, kā tos izmantot, vai arī, un nav arī pietiekamo līdzekļu. Tāpēc ir jā veic liels darbs saistot MVU ar lieliem multinacionālajiem uzņēmumiem, lai tie varētu būt eksportētāji nevienmēr tieši, bet reizēm netieši, jo pagaidām nav arī nekādu pamudinājumu multinacionālajiem uzņēmumiem iestrādāt, iekļaut seviem VU. Ir jāizstrādā noteikumi, lai intelektuālais īpašums tiktu respektēts un jāsadarbojas ar šīm, šiem MVU, lai tie varētu pakāpties pa šīm ļoti sarežģītajām produktīvajām kāpnēm e, elektroniskajā komercijā. Ir būtiski turpināt iet pa šo ceļu tomēr. Ja mēs attīstot elektronisko tīklu neattīstīsim regulatīvo ietvaru, tad mēs arī uz priekšu daudz netiksim, jo uh, nebūs iespējas eksportēt, un šajā frontē ir e, kas e, notiek ne tikai caur brīvo tirzniecību, bet galvenokārt ar sadarbību starp valstīm, lai mēs šos standartus varētu sasniegt. Un tas ir saistīts tā skaitā ar apkārtējās vidas jautājumu, kur katru reizi ir vairāk noteikumu, kas ir jāpilda, lai saglabātu apkārtējo vidi, un tas ir jādara sakārtotā veidā un tas nedrīkst bremzēt MVU dalību. Tas attiecas uz manām pārdomām, uz iekšējo darba kārtību, uz līguma darba kārtību, uz sādarbības darba kārtību, kur, es domāju, Latīņa Amerika var ļoti daudz gūt no pieredzes, no tehnoloģijas, no tā, eh, zināšanām, kādas ir tās uzņēmumiem un arī kādas ir Eiropas ierēģiem. Paldies, un tagad es varu dot vārdu Marijai Garsijai zvien, uh, lai sniegtu atbildes. Paldies, runājot pār tirzniecību un ilgtspējību. Paldies!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 Perfect, thanks a lot. Ļoti labi, un tagad. Nākošais eh, runātājs. Kā jau sacīju savas runas sākumā, šīs sarunas ir ļoti sarežģītas. Tā kā Tie ir ļoti plaši asociācijas nolīgumi, tie ir ar vairākām daļām. Šeit mēs vairāk runājam par tirzniecības sadaļu, bet politiskajā un sadarbības eh, sadaļās ir vairākas jomas, kuras mēs pieminējām, bet kuras eh, kuras ir jauktā nolīguma daļa. Protams, jūs ar to vēl neesat iepazinušies, taču ir Visos trijos nolīgumos ir būtiska nodaļa par sieviešu tiesībām. Tāpat ir liela nodaļa par MBU un par sociālajiem jautājumiem un par digitālo ekonomiku. Ir tiesa, ka Merkosur gadījumā mēs nenospraudām konkrētu datumu, bet abas, abi teksti ir ļoti inovatīvi, un mēs esam varējuši iekļaut ļoti daudzus progresīvus nodaļas, tāpēc jums nav jābaidās, ka šeit varētu būt kaut kas novecojis. un tāpēc atzīmēšu vēlreiz, kā šeit ir tiešām ļoti inovatīvi aspekti. Visos trijos nolīgumos ir nodaļa par MVU, par sieviešu tiesībām un par digitālajiem jautājumiem. Paldies! Paldies! Ar to mēs esam pabeiguši pirmo paneļu diskusiju, kas attiec uz ekonomikas attiecību modernizēšanu. Un tagad mēs varam runāt pār esošo nolīgumu īstenošanu, taiskaitā atspoguļot dažus aspektus no iepriekšējās paneļdiskusijas. Un pirmais runātājs ir Matijas Jorgensens no uh, eh, Treids ģenerāldirekcijas Latīņamerikas nodaļas. Es lūkšu viņu izklāstīt savu sakāmo 5, maksimāli 8 minūšu garumā. Paldies, un es centīšos iekļauties. Pirmkārt, es vēlos pateikties par iespēju piedalīties šajā uzklausīšanā, kas, manuprāt, ir ļoti nozīmīga tirzniecības attiecībām ar Latviju Ameriku, tāpat arī starptautiskajā kontekstā kā tādā. Un, manuprāt, ir jāstiprina mūsu divpusējās saiknes un vienlaicīgi jānosūta spēcīgs signāls par tirdzniecību, kas balstīta uz noteikumiem, spēcīgu institucionālu ietvaru un labu pārvaldību. Bet es tagad runāšu par jautājumu, par ko esmu aicināts runāt, un tā ir tirdzniecības nolīguma ieviešana ar Latīņu Ameriku. Manuprāt, šis ir ļoti būtisks jautājums. Svarīgi ir ne tikai noslēgt nolīgumus, bet arī tos īstenot. Tā ir būtiska mūsu darba daļa ar Latīņu Ameriku. Latīņa Amerika ir pasaules reģions, ar kuru mums ir visai plaša uh, nolīgumu gama. Daži no tiem ir jau sēnī, daži tiek modernizēti, daži ir jāmodernizē, dažos mēs esam ilgu sarunu beigu fāzē. Kā mēs to darām, ko mēs vēlamies panākt un ko mēs esam panākuši. Atbildot uz pirmo, kā mēs to darām, mēs to darām lielā mērā ar partnerības pieeju, trade ģenerāldirekcija, komisija strādā pie šiem jautājumiem, bet mēs to nedaram vakumā. Mēs sadarbojamies ar dalību valstīm, Eiropas parlamentu, mums ir izveidots tīklojums ar uzņēmējiem. Mums notiek dialogi ar pilsonisko sabiedrību, un mums ir partnerība starp uzņēmējiem un dalībvalstīm. Mēs strādājam delegācijās, tā tad mēs to nedaram tukšā vietā. Tāpat mēs mēģinām savu veikumu parādīt, sagatavot jums ziņojumus. 26. jūnijā tiks sagatavot ziņojums par tirzniecības un investīciju barjerām, kur būs norādīti tie veidi, kā mēs šos jautājumus skatām, un mūsu galvenie divi veistījumi ir protekcionisms par rīsiem un piekļūt tirgumu. Tāpat pēc 18. Eh, gada brīvā tirzniecības nolīguma ieviešanas, kas tiks publicēts novembrī, tas būs mūsu otrais ziņojums, kurā mēs plašāk izgaismosim mūsu visu tirzniecības nolīgumu ieviešanas aspektus. Ko mēs vēlamies panākt un attiecībā uz Latīņu Ameriku? Galvenokārt mēs vēlamies panākt to, lai tirgus piekļuva būtu efektīva, tāpat arī mēs strādājam pie noteikumu īstenošanas, jo e, nolīguma ar Latviju Ameriku ir visai plaši. Mēs pieturamies pie mūsu vērtību darba kārtības ar Latviju Ameriku un arī mēs liekam lielu uzsvaru uz MVU. Tās ir jaunas iezīmes no līguma ar Meksiku, un arī tas tiks iestrādāts ar, ar no līguma ar Čīli. Tirgus piekļuva, tas ir svarīgs jautājums un dalībvalstis liek uz šo aspektu lielu uzsvaru, un, protams, arī mūsu ekonomiskie spēlētāji sagaida rezultātus, un ja mēs sekosim ieviešanas ziņojumiem, piemēram, ar Andu Savienību, tad mēs esam redzējuši, kā pēdējo gadu laikā tirgus piekļuvas barjeras ir mazinājušās, tāpat arī geogrāfiskās izcelsmes jautājumi ir skatīti un citi. Kā jau es sacīju, ļoti svarīga joma ir vērtības. Tirzniecība, ilgspējīga attīstība ir būtiski jautājumi. Un eh, nolīguma ar Centrālā Ameriku un Kolumbiju un Peru ir tie, kur mēs šo 15 punktu plānu iestrādājam, lai iekļautu ilgspējīgu attīstību, un, protams, mēs šo jautājumu tur iestrādāsim. Tas pats attiecas uz Ekvadoru, Kolumbiju, Peru. Un arī mēs esam pabeiguši ar Meksiku E, korupcijas novēršanas nodaļu, to mēs mēģinām piemērot ar Čīli, tāpat mēs strādājam jaunās jomās pie dzimumlīstiesības jautājumu ar Čīli un runājam par vēl e, pārvaldības jautājumiem un runājam par iespēju attiecībā uz investīciju tiesu. Pēc tam es varu parunāt sīkāk par MVU, bet par rezultātiem runājot, mēs strādājam samērā strauji, manuprāt, rezultāti neizpaliek. E, tirzniecība ar e, Čīli ir praktiski dubultojusies, ar Meksiku trīskāršojusies, Centrāla Amerika, Kolumbija, Peru. Šeit tirzniecība nav pārāk pieaugusi, bet mēs redzam, kā tā ir daudzveidīgāka un ir vairāk spēlētāju. Ekvadora arī ir veiksmīgs gadījums, divpusējā tirzniecība ir pieaugusi par uh, vienu trešdaļu. Kopumā es varu teikt, ka ir daudz paveikts, tomēr ir daudz potenciāls, lai varētu labāk pabeigt nolīgumu ar Merkosuru, kas ir 50% eh, no IKP Latvijā Amerikā un 50% no mūsu tirzniecības. Mūsu ambīcijas ir augstas. Mums ir visai plašs nolīgumu tīkls, vairāk nekā ar jebkuru reģionu. Un mums ir jāpanāk tas, lai tie tiktu īstenoti, jo Tikai tādā veidā tiesniegs reāli labumu pilsoņiem, iedzīvotājiem, sabiedrībai kopumā, un mums ir jāpanāk sabiedrības un demokrātisks atbalsts. Paldies! Un e, parlaments cerīgi e, gaida šo nolīgumu nu ieviešanu. Marija Šobargan ir operāciju direktorāta direktore. Eiropas investīciju bankā, un viņai vārds uz astoņām minūtēm. Paldies, esmu ļoti pagodināta, ka varu šeit uzstāties un uh, uzrunāt jūs Eiropas uh, parlamentā. Kā jau jūs teicāt, mani sauc Marija Šaubaragan, un es esmu Eiropas investīcija bankā atbildīga par AKK globālo uh, partneru sadarbību. Tās ir uh, valsts, ar kurām strādāja, kā arī Āzija. Jūs zinat, ka mēs finansējam 90% no projektiem Eiropas Savienībā un 10% tie ir 8 miljārdi eiro katru gadu. Mēs mobilizējam investīcijas ārpus Eiropas Savienības. Piesaistot uh, Dažādas investīcijas tiek kopā 25 miljardi un 1 miljards Latīņa Amerikā. Tas ir tas konteksts, par ko mēs runājam. Tas ir 1 miljards eiro un tas dod 3 līdz 4 miljardus investīciju gadā. Tas rada šīs saiknes un spēcina arī kontakts starp ES un Latīņu Ameriku. Četri galvenie virzieni, kuros strādājam. Uh, ilgspējīgas attīstības mērķi, visas ES valsts to atbilsta. Otrais ir klimata aktīva darbība, par to arī aktīvi šodien diskutē. Tāpat arī piemērošana un to uh, mazināšana. Trešais ir Eiropas prioritātes atkarībā no reģiona, par ko mēs runājam. Tā varētu būt migrācija Latīņa Amerikā, Ļoti bieži mēs runājam par šīm saiknēm un arī parādot to, kā Eiropas Savienība ir gatava Latīņamerikas valstīm palīdzēt. Esmu daudz runājis ar ministriem Latīņamerikas valstīs. Interesi ir liela par ES. Tur ir ASV ietekme, Ķīnas ietekme, par to arī šodien runāju. Uh, un viņi redz, ka vērtības ir kopējas ar mums, un viņi vēlas spēcināt saiknes ar mums. Un ceturtais ir Eiropas ekonomiskā diplomātija. Tā ir uh, Eiropas kompānijas starptautiska darbība un arī vērtība kopums - demokrātija, cilvēktiesības, uh, stabilitāte un standarti, ko radam kopā. Šī aktīvā darbība, ir, to raksturo trīs uh, lielumu. Pirmkārt, analīze par vides un sociālajiem aspektiem, bez šiem sociālajiem aspektiem, tāpat arī dzimuma līdztiesība. Man būtu vairāk laika, tad es vairāk runātu par dzimumu līdztiesību, piemēram. Otra daļa - iepirkuma aspekti. Mēs pielietojam Eiropas iepirkuma uh, likumus un principus katrā no projektiem, ko finansējam. Tas nozīmē, ka Eiropas kompānijām vienmēr ir pieeja, tā ir starptautiska un konkrēti spējīga iepirkuma procedūra. Neatkarīgi no tā, kāda ir nacionālajā noteikumi. Tātad mūsu projektos spēkā ir Eiropas likuma. Un uh, trešais aspekts ir piesaistīt citus. Jautājums ir ne tikai par to, cik daudz mēs piesaistam, bet cik daudz mēs varam piesaistīt citus. Tātad, ko mēs darām atbilstoši privās tirdzniecības nolīkumiem starp Eiropas Savienību un uh, Latīņu Ameriku? Sākšu ar Kolumbiju. Divas galvenās jomas - miera procesa atbalstīšana, tas viens no galvenajiem. Uh, Tas bija tas, ko JAD e uzsvēra un EIB banka. Tā tad mēs sadarbojam ar a, Kolumbijas dažādām iestādēm, lai finansētu a, ražojošus a, mazus un vidējus uzņēmumus pēc konflikta reģionos. Tos ir noteikusi Kolumbijas a, valdība. 400 miljoni ir tās saistības, kādas esam uzņēmušies. Tāpat strādājam ar Bogotas metro projektu, liels projekts. Šeit ir iesaistīts Eiropas kompānijas un ar EIB iesaisti. Uh, Eiropas kompānijām ir tāda pat pieeja kā citiem. Nav Eiropas uh, prioritāte, ir atvērta uh, Mm, konkurētspēja. To mēs arī mēģinām uh, veicināt. Tagad Peru. 150 miljonus eiro uh, atjaunīgās enerģijas projektiem devām finansējumu. Un Eiropas uzņēmumu deva aprīkojumu un zinātību, jeb know-how. Ir ja tīpaši atjaunīgā enerģijā, tas atbilst visām mūsu prioritātēm. Uh, Un Eiropas uzņēmumiem ir specifiska zinātība, ko tā var visā pasaulē darīt zinām. Tagad Meksika. Mēs esam vairākas kredītlīnijas atvēruši klimata uh, saistītiem projektiem, samazinot uh, izmešus atmosfērā. Atbalstam Eiropas kompānijas atjaunīgās enerģijas projektos Meksikā. Uh, Un arī pēdējā laikā, kopš brīvās tirdzniecības līguma sākšanas, mazo vidējo uzņēmumu starptautiskās darbības veicināšana. Par to arī šodien diskutēja. Tas ir Eiropas MVU, kas grib būs aktīvi Meksikā un uh, Meksikas uzņēmiem, kas uh, grib aktīvi darboties ES. Mēs atbalstam privās tirdzniecības nolīgumus un konkrētus projektus. Arī aizdevumi, kas ir saistīti ar uh, ilgspējīgās attīstības mērķiem, tātad mobilizējam kapitāla tirkus tiem projektiem, ko vēlamies, lai tie noteikti un kas ir saistīti. Tagad par Merkusur uh, kopumā sadarbojamies ar EADD it īpaši Argen Argentīnā, divi lieli projekti. Esam ļoti lepni par vienā provincē īstenoto cietu atkritumu pārstrādes projektu, apvienojot dažādas ES struktūras. Strādājam Argentīnā ar projektiem, kas ir saistīti ar metro, atjaunīgo enerģiju, saules enerģijas izmantošanas projekts. Un Brazīlijā tie ir pārsvarā arī atjaunīgās enerģijas projekti, klimata pārmaiņu apkarošanas projekti. Metro San Paulo. Tas arī dod Eiropas kompānijām iespēju aktīvi šeit darboties. Nozīmīgi ir, ka mēs strādājam ar ES mandātu mēs saņēmām mandātu darboties aktīvi, un tas ir pustermiņa izvērtēšanas mandāts, tas ir pamats un vadlīnijas, lai ES banka varētu aktīvi darbotos šajos reģionos, vienmēr atbalstot ES prioritātes, un mērķus, kādi ir Eiropas Savienības darbam šajā reģionā. Paldies un paldies par jūsu uzmanību. Of... Paldies, tātad Eiropas Investīcija bankas aktīvā darbība un ieviešana. Nākamais jautājums TST darba apstākļu uzlabošanu, darba ko, līgumu slēgšanas jautājums. It īpaši par Kolumbiju tā bija plaši diskutēta tēma. No Harasio Gido, kas ir standartu pielietošanas uh, nodaļas vadītājs, kas strādā uh, Pasaules darba organizācijā, mēs vēlamies uzzināt, kāda ir šī situācija. Ļoti gandrīz esmu, ka varu ar jums diskutēt par uh, ILO uh, nozīmīgiem jautājumiem. Runāšu īpaši par pamata noteikumiem 169 konvenciju piecās valstīs - Kolumbija, Peru, Gvatemala, El Salvador un eh, Hondurasa. Tādēļ, ka ir tāda jau sena sadarbības vēsture un arī implementēšana, kas skar darba līgumus. Ar Kolumbiju sadarbība ir vairāk nekā 20 gadus. Strādājam ar arotbiedrībām, ar pilsonisko brīvību jautājumiem. Zinām, ka ap Uh, arotbiedrību pārstāvji dažkārt arī ir bijuši nogalināti. Uzlabojums ir pēdējo desmit gadu laikā. Uzraudzības iestādes atzinīgi vērtē miera līgumi. Par likumdošanas jautājumiem jāsarunā. Tās ir tiesības streikot, par to mēs runājam. Un tāpat arī sociālā dialoga stiprināšana lai novērstu kolektīvos uh, konflikts. Arī to uzsver. Ja mēs runājam par šo sadarbību un uzraudzības uh, institūcijām, tad uh, ļoti nozīmīgi pasākumi jau ir veikti darba uzraudzības jomā. Bija dažkārt tādi mobilo biroji, un uh, darba inspekcijas uh, jautājumi bija aktuāti. Peru valsts, kas jums ir ļoti interesanti, es gribētu no, uh, uh, radīt uz to, ka brīva pulcēšanās uh, tiesību apjomu īstenošana un tāpat arī kolektīvo līgumu konvencija ļoti nozīmīga šai kontekstā. Pasvītrošu to, uh, ka ekspertu komiteja ir runājuši par darba tiesībām, lai veiktu pasākums, kas eh, mainītu likumdošanu attiecībā uz piespiedu darbu. Un šāda piespiedu darba praksa tika atzīta par kriminālu noziegumu. Nākamā valsts - Gvatemala. Interesanti ir atgādināt, ka 2012. gadā 28. panta pārkāpums ILO izpratnē tika sākts, jo netika respektēts pulcēšanās brīvības princips. Tas ir viens no nozīmīgākajiem pārkāpuma procedūru jautājumiem, kas ir attiecībā uz konvenciju neievērošanu aizsākts. Un varētu rezultēties uh, iz, tādā apstākļā, ka tiktu izmant, izveidot izmeklēšanas komiteja. Dažādi pasākumi tika uh, veikti, un pagājušā gada novembrī tika parakstīts līgums, lai īstenotu 2013. gada ceļa karti. Valdība veica uh, dažādus uh, pasākumus, lai uh, garantētu šo brīvās pulcēšanās principu Kolumbija un Gvatemala. Daži aspekti nav tik veiksmīgi Kolumbijā. Ir tika pieņemts lēmums, ka būs jauna komiteja attiecībā uz darba jautājumiem un pulcēšanās brīvību, kas izskatīs visus tos jautājumus, ko ekspertu komiteja ir uzskaitījusi kā neatrisināts. Ja mēs runājam tagad par īlo standartiem tad eh, dažādi pasākumi ir pieņemti šajā procesā, kas ir saistīti ar darba inspekcijas jautājumiem. Pozitīvi soļi ir eh, spērti, lai jaunu likumdošanu eh, radītu, kas saļautu inspektoriem uzlikt sodus. Tādas tiesības viņiem būtu. El Salvador. Perspektīva ir atšķirīga. Problēmas šajā valstī ir saistītas ar uh, efektīva sociālā dialoga iztrūkumu un ir nepieciešams reaģēt uz uh, augstu līmeņa uh, uh, padomu, un šī valsts nevar virzīties uz priekšu, uh, jo uh, ir neatrisināti jautājumi par uh, bērnu darbu un uh, pulcēšanās brīvību, tāpat arī citiem. Hondurasa daudzi ir vērsušies. Uh, institūcijās par uh, Hondurasā nav ievērotas 87. Uh, panta uh, noteikuma attiecībā uz uh, arotbiedrību tiesībām un arotbiedrību vadītāju uh, tiesībām. 2016. gadā konferencē 169 panta ievērošana tika diskutēta. Tas ir pants, kas runā par vietējo uh, pamatiedzīvotāju tiesībām. Un tāpat darba inspekcijām tika pieņemts lēmums, ka jauna likumdošana tiks pieņemta pēc plašām diskusijām. Nu, tas ir tāds ļoti ātrs pārskats. Mēs redzam, ka problēmas ir līdzīgas šajā reģionā. Tas ir Centrāla Amerikas reģions, tāpat arī Kolumbija un Perija. Ir arī vārdarbība šajās valstīs. Uzlabojums ir atšķirīga līmeņa, kā piemēram Kolumbija, bet Gvatemala un Hondurasa situācija tāda, ka vārdarbība, sapkarošana ir sarežģīta un pulcēšanās tiesības netiek izmantotas. Ir nepieciešams mainīt likumdošanu, lai būtu garantēta brīva pulcēšanās tiesība un arī darba līguma slēgšana. Tāpat jādara daudz, lai apkarotu bērnu darbu un piespiedu darbu. Ir jāspēcina darba inspekcijas un jāsāk sociālais dialogs. Ļoti nozīmīgi ir, lai būtu skaidra un integrēta starptautisko darba standartu pielietošana, respektējot vienošanās, par kurām runāju ļoti būtiski ir šo pēdējo minūšu laikā pasvītrot to, ka aktīva darbība ir veikta, sekojot eh, dažādam atbalstam, ko mēs eh, saņemam no, piemēram, eh, trade ģenerāla direktora un mūsu uh, iestāde var sadarboties ar šīm valstīm, iznējot dažādus projektus un iniciatīvas. Uh, kuras ar prieku īstenojam. Paldies, priekšsētāji! Paldies! Neliels uzlabojums, bet vēl daudz darāmā. Un ieviešanā, protams, pilsoniskajai sabiedrībai būtu jāspēlē uh, liela loma, un tāpēc mēs tā saukto DAK ieviešam mūsu uh, tirzniecības nolagos. Tā ir vietējā um, konsultatīvā grupa. Uh, Uh, DAK, kas uh, būtu atbildīga par ieviešanu uh, TSD, tātad izniecības un ilgspējības sadaļai, bet um, par šiem te slavenajiem 15 punktiem arī um, tātad nākotnē tā, tā būs atbildīga arī par visa nolīguma ieviešanu, tātad liela atbildība. Un ES DAK priekšsēdētājs es Kolumbijas, Peru, Ekvadoras brīvārtiesniecības nolīgumā, Giuseppe Juliano ir klāt un es viņam dodu vārdu, lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka es varēšu izmantot savu ļoti skaisto valodu, kas ir itāļu valoda. Grazie, eh, soprattutto perché. Jā, paldies. Es gribu pateikties par to, ka jūs dodat šeit uh, iespēju mums izteikties un runāt par pilsonisko sabiedrības organizāciju uh, iesaisti. Mēs runājam par šīm konsultatīvajām grupām, um, lai uzlaudzītu uh, nolīgums, un šeit mēs runājam jau īpaši par Kolumbijas, Peru un Ekvadoras nolīgumu. Gribu jums sniegt tikai vēl uh, tādu fonu informāciju. Tad, kad es runāju par pilsoniskās sabiedrības organizācijām, es runāju par uzņēmējiem, strādājošajiem, dažāda veida uh, organizācijām, cilvēktiesību aizstāvjiem un arī vīdes aizstāvjiem. Gan Eiropas Savienībā, gan nolīguma valstīs ir uh, Eh, būtiskas bāžas par ekonomisko asimetriju, kas ir saistīta ar šo nolīgumu. Tie, kas norāda uz Eiropas parlamenta un Langas kunga apņemšanos ar ceļu kārtas starpniecību eh, noteikti virkni nosacījumu Kolumbijas valdībai, lai šis nolīgums uh, tiktu pieņemts, tātad nesodāmības jautājumu risināšana, cilvēktiesību pārkāpumu jautājums un uh, citas problēmas, ar ko saskars daudzi ārotbiedrību pārskāvji. Pēdējos trijos, četros gados šīs pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas ir bijušas pret, saprata, ka tām varētu būt uh, tāda Eh, interesanta loma piedaloties eh, šajās konsultatīvajās grupās, un šīs grupas ir paredzētas kā neatkarīgas. Eh, bija zināmas problēmas Peru un Ekvadorā, es domāju, Kolumbijā un droši vien Ekvadorā arī būs redzams šāds problēmas. Valdības tiešām cenšas uh, šīs grupas uh, vai komitejas uh, tā kā pakļautu ministriem, valdības ministriem, un tad, protams, tās vairs nebūs neatkarīgas, nebūs neatkarīgi dialogu partneri, un mēs visu laiku turpinām uzstāt komisijai, ka tā ir jāveic soļi, lai nodrošinātu, ka tas nenotiek, un diezgan daudz esam darījuši Kolumbijā šajā jautājumā. Mums ir šāda grupa Kolumbijā izveidota. Uh, vienojoties ar valdību, ka tā ļaus uh, šai grupai strādāt kā partnerim uh, šajā uh, dialogā, šajā vienošanās. Šis nolīgums ar Kolumbiju, Peru un Ekvadoru, um, um, tur ir jāiesaist nevalstiskās organizācijas un uh, nolīgumā sākotnēji tiek runāts par tādām vispārējām konsultācijām ar sabiedrību. Uh, Mēs par to esam izteikušies ar ECOSOC e, starpniecību, esam arī vērsušies pie komisijas, bet pēdējo trīs gadu laikā mums ir izdevies panākt labu rezultātu, jo esam e, izveidojuši kopējās komiteju sanāksmes, jo e, šī ir runa par DAG, tātad vietējo konsultatīvo grupu, te nav runa tikai par uh, pilsonisko eh, sabiedrību un tās organizācijām dažādajās valstīs. Mums arī jānodrošina, lai tās nav tādas atsevišķas sanāksmes, bet lai tie būtu pastāvīgi kontakti un tikai veidojot kontaktus starp uh, um, uzņēmējiem vai arotbiedrību pārstāvjiem no abām pusēm, Eiropas Savienības un šo valstu pusēm, tikai tad uh, var uh, identificēt riskus, kādi pastāv konkrētiem sektoriem šajā tirsniecības nolīgumā. Tātad tas ir milzīgs ieguvums, ka pilsoniskās sabiedrības organizācijas piedalās uh, šajā uh, nolīguma īstenošanā. Un vēl viena lieta, ko gribēju minēt, mehānismi, kā uh, labot problēmas, kā sankcionēt tos, kas ir atbildīgi par uh, problēmām, šādu mehānismu trūkst. Uh, bet Peru mēs esam spēruši soļus ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kas sadarbojas ar Eiropas eh, NVO dažādājās eh, iesaistītajās valstīs, lai censtos izlabot uh, tos uh, kļūdainos darba noteikumus, kas pastāv šajās valstīs. Un mums arī bija personīga atbilda no komisārs Malstrēms par šo jautājumu. Viņa uh, prasīja Peru valdību uh, kaut ko darīt šo problēmu kontekstā, lai uh, reaģētu uz darba apstākļu noteikumu nopietniem pārkāpumiem. Un es eh, gribētu teikt, ka visi tagad raugās, ko teiks Peru valdība. Eh, mēs raugāmies, kāda būs atbilde, bet arī Valonijas eh, valdība raugās, kas tad notiks. Šoreiz tā bija pilsoniskās sabiedrības rīcība, un redzēsim, kā tas ietekmēs šo nolīgumu ratifikāciju. Ko Eh, dara pilsoniskā sabiedrība, tas ir ļoti svarīgi. Mēs sākam ar Ekvadoru, sadarbojamies ar eh, šo dažādo valstu pārstāvjiem un arī ar Eiropas Savienības pārstāvjiem, un pirmo reizi mēs redzam tādu patiesu kopīgu eh, darbu. Tagad gribētu izteikt tādu vispārīgu komentāru, kas man pārsteidz šodienas debatēs runājot par brīvo tirzniecību, ekonomisko suverenitāti, populismu un tā tālāk. Latīņa Amerikā, manuprāt, mēs varam eh, teikt, ka esam atraduši kontinentu, ar kuru varam veidot ciešu aliansi, veidot tādu plašu, visaptvarošu sistēmu, jo pilsoniskās sabiedrības organizācijas Latīņa Amerikā eh, veido uh, izveidoja eh, pirms simts gadiem jau eh, savus darba noteikumus eh, un reformē šos darba noteikumus arī domājot par Eiropu. Viņi vienmēr raugās uz Eiropu kā uz paraugu pilsoniskās sabiedrības iesaistēji, un Merkusur konsultatīvais fórums apkopo visas pilsoniskās uh, Eh, sabiedrības organizācijas eh, Latvijas dienveģu daļā, un tas arī tiek darīts domājot par to, kā tika izveidota ekonomikas un sociālā uh, komiteja um, Eiropā. Un laimīgā kārtā spāņu un portugāļu valoda ir uh, oficiālas valodas Eiropas Savienībā, un līdz ar to mēs varam šim procesam sekot. Šie ir uh, tirzniecības nolīgumi, bet eh, jādomā arī par eh, papildus vērtību, kāda tiem ir. Mm, ar Čīli un Merkusūru ir asociācijas nolūgumi, nolīgumi. Un jā, šeit ir runa par tirzniecību, bet tajā pašā laikā mēs redzam, ka arī vērtības un principi, eh, ar tiem arī notiek apmaiņa un Latīņamerika kopā ar Eiropas Savienību varētu kļūt par tādiem patiesiem nākotnes ekonomikas veidotājiem. Paldies, un tagad došu vārdu jautājumiem. Un, protams, vispirms eh, izteiksies eh, Fīzes kungs, mūsu referents. Um, Paldies, priekšsēdētāji, un apsveicu šos visus runātājus, kuri mums sniedz ļoti inform, interesantu informāciju. Mēs piedalījāmies eh, pēc darba konferencē pār sadarbību ar Andu Savienību, kur piedalījās taiskaitā arī arotbiedrība aktīvisti no banānu nozars. Viņi izmantoja spēju stāties uh, norādīt, ka eh, strādā praktiski verdzības apstākļos ar ļoti eh, nelielām, al, nelielu atalgojumu, ar ļoti smagiem darba apstākļiem, un tāpēc es esmu ļoti nobažījies par šo strādājošo tiesībām un arī par to, eh, ka tas var izraisīt sociālo dempingu attiecībā uz Eiropas strādājošajiem un uzņēmumiem. Tas nozīmētu, jā, ekvatoriešu strādājošie šajā gadījumā, vai arī strādājošie citās Andu valstīs, Latīņa Amerikā strādā šādos apstākļos, tad var izveidoties netaisnīgs dempings attiecībā pret Eiropas strādājošajiem, un it īpaši esmu nobažies par šo situāciju un ko var darīt šajā sakarā. To gribētu jautāt arī Gido kungam, kurš runāja par strādājošo tiesībām šajās valstīs. Tālāk man ir jautājums. Uh, Marija Šāvai Baraganai par atbalstu, ko mēs varam sniegt mazajiem vidējiem uzņēmumiem. Lielie uzņēmumi, kuri būvē metrolīnijas, jūs zināt, ļoti labi, ļoti labi pārzina, kā uh, tikt pie finansējuma. Taču ir būtiski atbalstīt mazos vidējos uzņēmumus, ir tīpaši sniegt viņiem informāciju par iespējām piekļūt uh, šim tirgum, šim finansējumam, un tāpat, kad bijām Meksikā, mēs runājām par šo jautājumu ar kolēģi eh, Piņeiro par brī, daudziem brīvās tirzniecības līgumiem, ko nereti mazie uzņēmumi par ko nav dzirdējuši. Paldies, eh, Imakulāda! Paldies, priekšsēdētāji. Arī es vēlos pateikties visiem paniem diskusijas dalībniekiem par ļoti skaidro um, un precīzo izklāstu. Man būtu precīzi jautājumi par diskusijas dalībniekiem. Matiesam Jorgensenam šķiet, jūs sacījāt, ka novembrī e, bija sagatavots ieviešanas ziņojums par tirzniecības nolīgumiem par 2018. gadu, un tad sacījāt, ka tie būs uh, plašāki. Es gribētu zināt, eh, cik ambiciozā līmenī šie eh, ziņojumi ir sagatavoti. Mēs gribētu dzirdēt pār tirzniecības politiku un dzirdēt vairāk par visiem aspektiem, kas ir daļa no tirzniecības, bet kas neatiec uz tirzniecības apjomu, kas attiektos. Uh, kā tiek īstenot ciltspējīgas attīstības jautājums un attīstības jautājums kā tāds. Tālāk Marijai Šovai Baraganai vēlētos uzdot konkrētu jautājumu. Arī es aizstāvu EIB politiku aizstāvēt finansējumu projektus ar vietiem uzņēmumiem, bet, kad mēs apmeklējām Kolumbiju, tikām informēti, ka vēl aizvien vien nav paredzēta iespēja atvērt biroju Kolumbijā, lai varētu atbalstīt miera procesā pavadīšanas programmu. Es gribētu zināt, vai šis birojs jau ir atvērts, vai vēl aizvien ir grūtības ar atvēršanu. Nu, tālāk, eh, Horacio Gvido jautāšu par SDO ieteikumu īstenošanu. Mana pieredze Latīņā Amerikas valstīs eh, rāda, ka atsevišķas valstis, kuras ir parakstījušas 98. konvenciju, patiecībā nepiemēro e, koplīgumus, ne arī arotbiedrību biedrošanās e, brīvību. Un Tāpēc gribētu jautāt, ko var darīt, lai to labotu. Tālāk eh, mans jautājums Giuseppe Juliano par apmeklējumu, kad mēs eh, runājām par, eh, kurš bija Peru un Kolumbijā, kā tika ieviesti šie nolīgumi, un arī e, es konstatēju, ka pilsoniskās sabiedrības briedums nav vienāds Peru un Kolumbijā. Un mūsuprāt, un es pilnībā to atbalstu, kā valdībā gribētu izmantot esošos uh, uzraudzības mehānismus. Es tāpat sapratu, ka Peru gadījumā, kur stāvoklis ir nopietnāks, ir nosūtīta vēstule. Es nezinu, kā tas tiks risināts Kolumbijas gadījumā, jo ir tiesa, ka nevienmēr mūsu rīcībā ir instruments, kas ir paredzēts un parakstīts un saskaņots, lai e, pilsoniskā sabiedrība varētu piedalīties no līguma īstenošanā. Paldies, Karolīna! Pusicina. Es esmu paldies, priekšsētāji kungs. Sākumā gribētu runāt par sankcijām. Gvatemāls piemērs e, par to runājas vien un aizvien, tas tika skaidrots, bet es domāju, ka nav veiksmīgi tiek starp Ameriku un Gvatemalu, tas tikai vienreiz darbojās tā, ka sankcijas tika izteiktas. Un nevis tikai tādēļ, ka tās ir tik sarežģītas. Nu, vajadzētu analizēt, kādēļ tas ir sarežģīti, ko varētu uzlabot, jo, ja nav sankciju par pārkāpumiem, kas tad vēl varētu būt izmantojams kā līdzekļi? Nevajadzētu atteikties pārāk ātri, neko nedarīt pārkāpumu gadījumā un meklēt tikai dialogu. Mēs zinām, ka ir citi piemēri, un tas ir par maz. Par pamatdarba normām mēs zinām, cik ilo ilgi procesi ir un cik sarežģīta īstenošana. Priekšnoteikums sarunu veikšanai ir astoņu pamatnormu īstenošana no ilā. Pasaules darba organizācijas. Un, eh, ja varbūt kā eh, saruna partneris ir gatavs ātrāk tās īstenot un ātrāk ratificēt šīs astoņas darba normas, uh, kas ir nu, tikai tāds minimālais standarts. Un ja mēs eh, līdz sarunu noslēgumam neslēpēsim, tad man liekas, ka pēc tam būs aizvien sarežģītāk, un to mēs redzam dažos piemēros. Par pilsonisko sabiedrību arī runājot, teikšu tā, ka dažādi. Uh, Dažādi sarunu partneri ir norādījuši uz to, cik sarežģīta ir caurskatāmīga. Viņi nav informēti par to, kas notiek valdībās, par uh, kontaktiem. Dažkārt vienkārši pietrūkst sadarbības veicināšanas. Un bieži nav nemaz nekādu ielūgumu. Jābūt iespējai procesam par padziļinātu sadarbību. Un varbūt, ka nav vēl situācija, ka tā tiek tā. Uh, tiek uh, augstu vērtēta, vai, nu, teiksim, pilsonisko sabiedrību tik augstu nenovērtē, lai tā saņemtu tādu statusu, cik, kas parādītu, cik veiksmīga uh, šī sadarbība var būt un uh, kā var palīdzēt. Šeit vēl būs nepieciešams atbalsts un varbūt, ka runājot par to, varētu diskutēt par pasākumiem, kas ir nepieciešami, lai pilsoniskā sabiedrība tiktu plašāk iesaistīta un attieksme pret to būtu nopietnāka. Paldies! No manas puses arī četri jautājumi. Čezepe, kāds ir jūsu iespējas attiecībā uz jūsu sarunu partneriem par finanšu situāciju, vai viņiem ir pietiekami daudz o, operatīvo līdzekļu un dag? Kā pieaug viņu atbildība? Gido, jums uzdošu jautājumu, vai mans uh, iespējas ir pareizs, ka Latīņa Amerikas zemēs ir liela atšķirība starp eksportējošām kompānijām un kompānijām, kas strādā valsts iekšienā. Eksportējošās kompānijas, uh, respektējot uh, inspekcijas un ILO standartus vairāk vai mazāk pilda tos, un tās kompānijas, kas strādā valsts iekšējienē, ar tām ir problēmas. Vai tas ir tāds pareizs vispārējais redzējums? Un tagad šo Baregas kundze. Mēs, protams, esam konkurences, kon, uh, konkurences situācijā ar Ķīnu. Kāds ir jūsu iespējas? vai Ķīna ir priekšrocības procedūru ziņā, tādēļ, ka šī ievirze ir atšķirīga no mūsu darba, no mūsu investīcijām un kā mēs varētu izturēt šo konkurenci. Un Jorgensen kungs, raugoties uz implementēšanu, kāda ir ES delegācijas loma, tā ir ļoti nozīmīga, par to mēs nemaz nešaubamies. Uh, vai ir kādas vadlīnijas, ko delegācija ir saņēmusi, kas būtu jādara implementēšanas procesā. Un saistot ar šo jautājumu, kāds ir jūsu vērtējumā sadarbības līgums starp uh, DigiTrade un tās partneriem, kā mēs varētu uzlabot šo Eiropas Savienības delegācija pārstāvniecības lomu. Tagad sākšu otrādā kārtībā. Pirmais, kas atbildēs uz jautājumiem, būs Giuseppe. Lūdzu. Sì, <coughs> grazie Presidente. Allora rispondo. Jā, paldies, priekšsēdētāja kungs. Atbildēšu uz jautājumu, kas tika uzdots. Uh, Jūs kā priekšsēdētājs un vien kolēģi to uzdeva proti par problēmām, kādas ir attiecībā uz pilsonisko sabiedrību. Es gribētu runāt par personām. Mani ļoti motivē darbs Latīņa, Latīņa arī kā viens no zinātniekiem teica, ka nevajadzētu runāt par Latīņu Ameriku, bet par Latīņu Amerikām, proti daudz skaitlī, un tieši tā tas arī ir. Latīņu Ameriku nevar uh, vērtēt kā uh, vienu uh, arī nolīgums ar uh, Ekvadoru, Peru un citām valstīm. Atšķirības ir ļoti lielas pagātnes dēļ. Nu, piemēram, miera procesa Kolumbijā to vada Santos. Uh, Tas bija ļoti nozīmīgs uh, punkts vakar. Jaunais uh, ievēlotais uh, prezidents uh, um, paziņoja, ka vēlas pārstrādāt šos nolīgumus. Uh, nezinu, vai viņš uh, zina, kāda ietekme ir tam un arī uz miera līgumiem. Šim miera līgumam bija ļoti pozitīva ietekme. Bolīvijā situācija ir atšķirīga, kā var sadarboties ar pilsonisko sabiedrību. Ir tik daudz pretrunu šīs valdības strādāja arī ar iekšējām komitejām. Bolīvijā mēģina izveidot autonomas struktūras un respektēt autonomiju. Peru situācija ļoti atšķirīga un dažkārt sarežģīta. Mēs varam tikai runāt par šiem jautājumiem un komisijai jādarbojas, jo galu galā tai jādiskutē tieši ar sarunu partneriem. Tagad vēl kāds punkts. Tirtniecības ģenerāla direkcija komisijā vēlas 3 miljonus eiro lielu summu īstenot, lai veicinātu pilsoniskās sabiedrības iesaisti, kas nozīmē, ka mobilitāte tiek attīstīta dažādās valstīs, veidojot daudz pusējos līgumus. Tas ir ļoti uh, veiksmīgi vērtējums, bet atgādināšu draugiem šeit parlamentā, kā mēs kļūdamies. Mums vajadzētu Eiropas Savienības partneru reģionus aicināt, lai viņi finansētu viņu pilsonisko sabiedrību šo līgumu pārbaudīšanas kontekstā, jo ja mēs to finansējam, Tad šie finansējumi ir nepieciešami, un komisija ir gatava šos finansējumus dot, bet praktiski tām vajadzētu būt tām valstīm, ar kurām mums ir tirdzniecības nolīgumi. Viņām būtu jānodrošina pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanu, ja mēs kontrolējam šo līgumu izpildi. Tā tad ir dažas pretrunas, uz kurām mēs norādām tad, kad vadam sarunas ar komisiju, jo komisija ir mūsu sarunu partners, bet jūs kā Eiropas parlaments, jūs varat runāt par politiskām problēmām un mainīt situāciju. Viss tas, ko Gīdo teica par uh, ILO, tie ir Eiropas Savienības uh, pamatprincipi un jūs esat tie, kas eh, uzstājat uz šiem punktiem, kontaktējoties ar Latviju Ameriku. Un šeit mēs ļoti augstu vērtējam deputātu paveikto. Paldies! Mr. Gido. Gido kungs. Thank you, Čā. Paldies, priekšsēdētāji. Runājot par diviem pirmajiem jautājumiem par um, Eh, grūtībām eh, Andu savienībā, banānu nozarē un strādājošajiem, un ka pēc eh, konvenciju ratificēšanas, kas netiek piemērota. Es domāju, ka šeit ir tipiska atbilde. Šo uzņēmumu strādājošie un šajā konkrētajā sektorā, banānu sektorā, pr ir pie, viņiem ir piekļuve SDO kontrolei viņiem ir tiesības iesniegt pantu saskaņā ar 24. pantu, nosūtīt eh, ziņojums ekspertu komisijai. Eh, tie ir ierastie mehānismi, ko Andu Savienībā un Latīņa Amerikā parasti tie tiek izmantot. Kolumbijā ļoti plaši. Bet ir izaicinājums, kas ir konstatēts šajā sakarā, ka ļoti bieži sūdzību gadījumos Latīņa Amerika ir galvenais klients kontrolas struktūrām, tiek saņemts daudz sūdzības, bet ir nepieciešami konkrēti risinājumi problēmām. Ļoti bieži tas prasa ilgāku laiku, gadu pusotru, un savukārt strādājošajiem ir jāsaņem alga. Uh, Un šajā sakarā e, ir sniegta palīdzība tīpaši komisijai izveidot nacionālos konfliktu atrisināšanas mehānismus nacionālā līmenī. Uh, Tādi ir izveidoti eh, pie SDO, un ir, eh, tas palīdzējis atrisināt ļoti daudzus darba strīdus, sākot ar 2012. gadu, un šeit mēs varam runāt par praktiski 60% veiksmīgu risinājumu. Tas te var strādāt divās jomās. Viens ir eh, dodot zināšanas šīs nozares strādājošajiem strādāt eh, vairāk nozares līmenī, ne eh, tik daudz nacionālā līmenī, lai konstatētu, kur ir problēmas, vai tas būtu banānu nozarē, vai puķkopībā, vai kalnrūpniecībā. Tas attiec uz visu. Uh, Andu Savienību, un otrais punkts - stiprināt strādājošo un darba devēju organizācijas, jo, ja pastāv spēcīgas, neatkarīgas šādas organizācijas, tad, ja tādu nav, tad neko nedos konvenciju ratificēšana, jo tas neko nepalīdzēs ne nacionālajā, ne starptautiskajā līmenī. Tāpat ir jāatzīmē, ka domstarpības un strīdi darba jomā ir tik lieli, kā ir darba reformas, kas virzās vienā valstī ātrāk, citā nē, un še, šīs atšķirības arī jāskata pa valstīm. Tagad pārējot pie vēl diviem citiem jautājumiem, kur izskanēja, kāds būtu vislabākais risinājums. Pirms brīvā tirdzniecības nolīguma šeit nav runa par to, vai SDO to rekomendē vai nē parakstīt, un šajā kontekstā ir labāk saskaņot visu likumdošanu ar SDO instrumentiem, vai arī vispirms parakstīt un tad veidot šos instrumentus. Manuprāt, svarīgi ir ņemt vērā to, ka mums, kā uzraugošajam sekretariātam, mēs, mēs esam atzīmējuši to, ka vēlētāji no SDO vēlas politisko gribu no valdības, ka par to, kā tā ir gatava spērt soļus, un tas arī izskanēja citos kontekstos - Katāra, Bahreinā, Gvatemāla, Kolumbija un kādas konkrētas darbības ir veiktas no valdību puses, lai varētu ieviest starptautiskos darba standārtus. Tas jau izskanēja un tika pierādīts, gatavojot ceļu kartes ar to, kā jārespektē skaidri soļi. Un pretējs jautājums - eksportējošie uzņēmumi pret iekšējiem uzņēmumiem un darba standartu vieniem un otriem - realitāte. Ir tā, ka neviens nemaz neliels uzņēmums vēlas tikt iekļaut vai parādīties uzraudzības padomas kontekstā kad valsts tiek pakļautā uzraudzības padomas eh, darbībām, tas nozīmē, ka pastāv vēlme praksi piemērot konvencijas prasībām iekšēji mazajos un ārēji lielajos uzņēmumos. Nereti lielajiem eksportējošiem uzņēmumiem ir vieglāk respektēt prasības, jo viņiem pietiekami ir daudz resursu, bet neviens no tiem nevēlas parādīties kā uzņēmums, kas nerespektē starptautiskos darba standārtus. Un tas ir arī norādīts uzraudzības padomjas ziņojumā. Paldies! Eh, un tagad Marieša Obaragana. Paldies eh, visiem, kur uzdevi jautājumiem. Uz pirmiem diviem atbildēšu spāņu valodā. Par MVU pilnīgi skaidri atbalsts tiem ir būtisks un tās tie ir darba vietu rei, veidotāji gan Eiropas Savienībā, gan Latīņa Amerikā. Turklāt, runājot ar MBO vai tieši vai caur tirzniecības palātām, ir skaidrs, ka pastāv um, inf, uh, šķēršļi, kuri apgrūtina to izaugsmi. Mēs varam domāt par labāk lielāku, vieglāk pieejama finansējuma nodrošināšanu un jāņem vērā šajā sakarā pa, ir tas, kā darbojas digitālā transformācija. Viss lietu internetu jautājums, elektroniskā tirzniecība, tas viss mainīs veidu, tu, kā MVU varēs efektīvā veidā piedalīties brīvās tirsniecības nolīgumos. Vēl viens būtisks elements, un ir skaidrs, ka EIB finansē lielus projektus, un MBU nereti ir uh, Eh, piegādātāji lielajiem uzņēmumiem, kas ir galvenais līgums slēdzējs. Ir vesela eh, svērtību cikls, kurš ir globalizēts un daudzi MVU, kas aizstās stāv. Tālāk par Kolumbiju. Ļoti labi, ka izskanēšies jautājums eh, Kolumbiju un Peru. Jā, uh, birojs ir atvērts, bet birojs nav oficiāli atklāts. Un kā nereti notiek? Uh, pre, Eh, prezidents, kurš ierodas ehm, Bogotā, dodas uz Bogotu eh, dažādos jautājumos, ir vēl jāatrod brīdis, ka viņš varēs piedalīties atklāšanas eh, ceremonijā, un es ceru, ka līdz gada beigām birojas būs oficiāli atvērts. Turklāt birojas atrodas Eiropas delegācijas ehm, ietvaros, un mēs nodrošinām visu atbalstu no ārējās darbības dienesta, kā arī no Kolumbijas valdības. Un vienīgais, kas pagaidām pietrūkst, ir atklāšanas ceremonija. Par Ķīnu tas ir ļoti delikāts jautājums. Tur es gribu minēt trīs aspektus. Kāpēc eh, mēs piedzīvojam tādu situāciju, ka Ķīna, Ķīnas uzņēmuma atbalstītā investori eh, ir ar tādu kā priekšrocību? Viens no elementiem ir tas, ka viņiem ir ilgtermiņa skatījums, eh, ar kuru Eiropiešiem ir problēmas. Mēs runājam par valdību mandātu termiņiem. Uh, Es bieži vien finansēju projekts, kas ir 25 eh, eh, gadu ilgumā, un Eiropiešiem ir grūti to pieņemt un saprast, ka dažas eh, ies, izmaiņas, ko vēlamies panākt ar informācijām, prasa investīcijas, kuras maksās šī un arī nākamā paudze, jo arī nākamajai paudzei būs labums no šīs, šīm investīcijām. Tātad par laiku un par secību ķīniešiem tur ir uh, daudz uh, labāka izpratne. Tas vienkārši ir fakts. Un otrkārt, viņiem ir pieeja, kas ir tāda centralizētāka nekā tā, kas mums ir. Viņi ir ļoti fokusēti, koncentrēti. Un katrs no elementiem ir uh, kādam konkrētam mērķim, un Eiropieši tādā ziņā darbojas daudz izkliedētākā veidā, un treškārt mēs strādājam ar atšķirīgiem noteikumu kopumiem. Uh, politiski korekti runājot, caurskatāmības izpratne mums nav vienāda. Un mums arī nav vienāda izpratne par eh, to, kādi ir ieguvumi iepirkumam, kas ir eh, atklāts brīvai konkurencei. Tātad viņi um, piedāvā eh, valdībai uh, savus piedāvājumus, un tad, kad es runāju ar šīm valdībām, uh, Oh, vai viņi saņem oh, kaut ko pretī par šo naudu, jo varbūt uz papīra tas labi izskatās, jo mēs redzam, ka Ķīna finansē ostas virknē valstu. Un tad dažkārt eh, šīs valsts nevar atļauties šīs ostas, un Ķīna to zina. Un tad eh, eh, tās par to nevar samaksāt, un tad Ķīna tās pārņem, un viņiem ir tādi kā savi posteņi. Uh, Eh, citās valstīs. Un, eh, mēs, Eiropieši, strādājam ar ļoti atšķirīgu eh, noteikumu kopumu un nestrādām šādā veidā. Tas notiek un aizvien vairāk valstis, un to es redzu jau Āfrikā, ka tās saprot, ka dažkārt um, dažādajām nākotnes paaudzēm viņu valstīm tas nav tas labākais, bet tas ir, tā ir tāda priekšrocība, uh, un uh, Eiropiešiem šeit ir labāk sevi jāorganizē. Jā, man šķiet, ka pie šī punkta vēl atgriezīsimies, esmu pārliecināts. Jārgensen kungs, lūdzu. Thank you. Paldies. Atbildēšu uz jautājumiem to uzdošanas secībā. Pirmais jautājums līdz ar to ir, vai ir eh, nosacījumi, kas ir pielīdzināmi verdzībai Ekvadoras banānu sektorā. Jā, es šo apsūdzību dzirdēju jau vakar. Uh, Es domāju, ka šis ir ļoti nopietns apvainojums, to nedrīkst uztvert viegli prātīgi un nedrīkst arī uh, izteikt tādus vārdus uh, e, viegli prātīgi. Tajās uh, sanāksmēs, kas mums bija pagājuši gadu, par to netika runāts, lai pabeigšu šo nolīgumu, bet mums tas ir jāpieņem zināšanai. Tātad es iesaku attiecīgiem pārstāvim izmanto tās iespējas, kas ir tirzniecības nolīguma ietvaros, lai vērstos par šo jautājumu pie attiecīgās valdības un tad uh, pilsoniskā sabiedrības fórumā, kas mums ir ar Peru, Kolumbiju, Ekvadoru, un veidot dialogu ar NVO, uh, runājot par nākamo sanāksmu, kas mums ar viņiem būs novembrī. Otrais jautājums. Nolūdz par Liero kundzes par FP, FTA ieviešanas ziņojumu. Tas ir šī ziņojuma otrais variants, otrā versija, un ko mēs cenšamies darīt, mēs cenšamies tādu pilnīgāku un salīdzināmu ainu sniegt ziņojumā par dažādajiem aspektiem, piemēram, priekšrocību izmantošanas uh, līmenis. Un tas, piemēram, ir problemātisks salīdzinājumā ar Centrālā Ameriku, kur nav šīs te priekšrocību izmantošanas likmes vai līmeņi. Mēs cenšamies standartizēt datus, piemēram, izmantojot tikai Eurostat skaitļus un nodrošināt arī, lai būtu pietiekama plaša uh, ziņots par uh, tādiem vienoja noliegumiem par Čīli, Meksiku, piemēram, kur mums nav tādas uh, ziņošanas vadlīnijas. Un, um, jā, šajos ziņojumos uh, arī būs uh, um, tas iekļauts, un mēs vēlamies, lai tie būtu pēc iespējas visaptvarošāk, un mēs vēlamies, lai būtu ziņošana par tirsniecību un ilgspējīgu attīstību, un tas ir arī jādara saskaņā ar uh, no līguma ieviešanas regulējumu. Atbildot uz jautājumu, eh, ko uzdeva Grasvande Hainskundze attiecībā uz spēcīgāku tirzniecības un ilgspējīgas attīstības ieviešanu, es domāju, ka mēs esam, mēs diezgan labi apzināmies to, ka ir jādara vairāk, ir jāiegūt vairāk resursu tajā, un mēs to darīsim, es domāju, ne tikai uh, um, risinot problēmas, mēs to darīsim arī nodrošinot, lai būtu uh, vairāk pasākumu šajās valstīs un lai nodrošinātu, ka dialogi iespējas un iespējas piedalīties pilsoniskajai sabiedrībai būtu. Mēs arī ļoti labi apzināmies, ka jūs, kā Eiropas parlaments, vēlaties, lai mēs aktīvāk šeit rīkojamies, un šajā kontekstā es domāju, jums vajadzētu paraudzīt uz šo te 15 punktu plānu, kas eh, ir uh, pieņemts, atbalstīts, ko mēs esam noteikuši, kā to, pēc kur mēs rīkosimies, un tagad raudzīsimies, kā mēs to ieviesīsim attiecībā uz Latīņu Ameriku. Un pirmā sanāksme pagājušajā nedēļā mums bija viena sanāksme ar Centrālu Ameriku. Un mēs arī vienojāmies, ka mums ir jādara vairāk un uh, jāpieņem rīcības plāns, un tagad mēs raudzīsimies, kā mēs varētu Uh, aktīvāk darboties Kolumbijas, Ekvadoras kontekstā. Un mums būs tikšanās novembrī, un tur viens no jautājumiem, uh, ko skatīsim, būs pilsonisko uh, sabiedrības organizāciju iesniegumu, piemēram, par Peru, ka Peru neievēro savas saistības. Es domāju, ka tas ir arī interesants piemērs. Uh, tā būs arī iespēja pilsoniskai sabiedrībai vairāk iesaistīties un mums uztvert šos jautājumus nopietni. Vispēcot, vai es delegācijām ir vadlīnijas un kā tas darbojas? Jā, nu, es delegācijas ir ārējā darbības dienesta un komisijas sastāvdaļa. Un uh, viņi ir būtiska sastāvdaļa no vis tā, ko mēs darām. Tātad, uh, ko Kolumbijā uh, tirzniecības uh, jomā kas tur tiek darīts, tur arī tas tiek ņemts vērā. Tātad, vai mēs sadarbojamies ar ārējās darbības dienestu, mums ir ļoti laba sadarbība ar viņiem, jo ilgspējīga attīstība neskar tikai tirdzniecību vai politiku. Dažkārt tas ir kaut kas atšķirīgs, atsevišķs, ir ilgspējīga tirdzniecība vai iespējami VU, un dažkārt tas ir atšķirt rīks, nu, nu, tātad nošķirts jautājums, un dažreiz tas ir kaut kas iekļauts citos jautājumos ar Kolumbiju. Piemēram, mums ir tirzniecības nolīgums miera procesam, lai raudzītos, kā tirzniecības nolīgums var palīdzēt miera procesā. Mums nevajadzētu aizmirst, ka delegācijas vadītājs um, pārstāv gan ārējās darbības dienas, gan komisiju. Tātad viņam ir šie divi portfeļi. Paldies uh, par šiem jautājumiem un par iespēju piedalīties. Uh, Paldies, jūs man pārliecinājāt, mēs dzīvojam perfektā pasaulē. Paldies par to. So, thanks to all panelists. Paldies visiem uh, paneļa diskusijas dalībniekiem. Uh, šī bija ļoti intensīva uzklausīšana ar daudz interesantiem aspektiem. Bija īs pieprasījums izteikt papildus piezīmi. Paldies, priekšsēdētāji, ja ļausiet, es esmu Peru vēstnieks. Es labprāt eh, arī šo to pateiktu, jo, atmā, jo jūs man atvēlētu vienu minūti, gribētu pieminēt dažus punktus, kas šeit eh, izskanēja, ko teica dažādie diskusijas dalībnieki, un tika pieminēta arī problēma manā valstī, šīs te DAK Uh, vietējās konsultatīvās grupas, kas uh, jums arī ir ļoti svarīgas, ir 281. Uh, pāns brīvās tiesniecības nolīgumā ar Eiropas Savienību, kurā skaidri tiek pateikts, ka katrai pusei, kas konsultēs um, par um, um, uh, darba tiesībām, citiem jautājumiem, ka tādam ir jābūt, ja tās nav, tad tās ir jāizveido, un, protams, ka jāievēro attiecīgās valsts nacionālā likumdošana. Manā valstī ir vairākas grupas, uh, runājot par šo tēmatu, mums ir Nacionālā darba padome, Nacionālā darba aizsardzības un uh, veselības aizsardzības padome darba vietā. Uh, bet tas punkts, kas šeit tika pieminēts, ja nemaldos, eh, to pieminēja itāļu kolēģis, ka šīs grupas eh, dažos gadījumos, eh, ka tās vada nevis priekšādātājs, bet valsts pārņem vadību. Un par to es gribu pateikt, ka pirms dažām nedēļām Peru iestādes jo īpaši darba ministrija izstrādāja plānu, uh, lai uh, šo te Nacionālo darba padomi kļūtu par to vietu, kur ir pārstāvēt darba devēji un darba ņēmēji, lai uh, šo padomu vadītu cilvēks, kas nebūtu pakļauts valsts institūcijām. Mēs 281. Uh, pantu uh, neinterpretējam tā, ka mums ir jāizveido DAK konsultatīvā padome eh, pēc tā modeļa, ko vēlas eh, tikai dažas puses. Eh, katrai pusēji ir jārada iespēja saskaņā ar likumdošanu izteikties. Mēs uzskatām, ka tās ir svarīgas instances, un varbūt tikai vēl vienu piezīmi piebildīšu. Uh, Nu, šāds ierobežojums uh, nav, un tas uh, parāda, uh, ka šeit uh, bija sūdzība no nevalstiskajām organizācijām. Eiropas komisija to pārbauda, un arī Peru iestādes to pārbauda, un tas ir taustāms pierādījums tam, ka darba ņēmēji arotbiedrības var uh, brīvi izteikties par šiem brīvās tiesniecības nolīgumiem. Un vēlreiz paldies, ka jūs man devāt vārdu. Jā, šī nebija uzklausīšana par Peru šobrīd. Jā. Nākamais punkts būs, eh, kur būs runa par eh, tirdzniecības nolīguma ieviešanu ar Kolumbiju un Peru. Un man bija iespēja diskutēt šo jautājumu ar jūsu darba ministru, ir atšķirīgi viedokļi. Uh, bet es domāju, ka attīstība iet pareizajā virzienā. Liels paldies! Tātad vēlreiz paldies mūsu paneļdiskusijas dalībniekiem par viņu vērtīgo ieguldījumu un esmu pārliecināts, ka mēs pie šīs diskusijas vēl atgriezīsimies, lai varam turpināt mm, uzlabot, modernizēt mm, nolīgumus un tos arī ieviest. Liels paldies! This leads me to the next point. The implementation. Te mēs nonākam pie nākamā punkta tirzniecības uh, nolīguma starp uh, Eiropas Savienību ar Kolumbiju un Peru īstenošana. Tie tika parakstīti pirms pieciem gadiem. Došu vārdu Fisas Aiksēla kungam. Lielas paldies priekšstādātājiem! Šis eh, brīvās tirzniecības nolīgums ar Kolumbiju un Peru, kā jau jūs zināt, eh, tiek piemērots provizoriski piecus gadus, un šobrīd ir pienācis eh, piemērots laiks, lai mēs um, izvērtētu to piemērošanu un ap, ap, apskatītu bilanci. 2012. gadā tika uzsākts darbs pie šo nolīgumu sarunām, un um, 2012. Mm, gada 1. decembrī tas tika parakstīts un sāka darboties um, no 2013. gada. 2017. gadā tam uh, pievienojās arī Ekvadora. Tam ir uh, ļoti būtiska tirzniecisko saikņu nozīme ir jāraugās uh, uz tirzniecības nolīgumiem ne tikai sāruna fāzē, bet uh, ir jāvērtē arī to īstenošana. Um, monitoringa grupa Andu valstīm uh, rīkoja diskusiju ar komiteju, ar komisiju un dažādām iesaistītajām pusēm, kas pārstāv dažādas nosares. Un um, Turklāt eh, arī INTA delegācija no 2. Mm, līdz 16. Eh, no 12. līdz 16. februārim viesojās Peru. Nu, turklāt sekretariāts eh, ziņojumu ir izplatījis. Es gan nevarēju piedalīties uh, sanāksmē, kur tas tika apspriests, jo man bija operācija. Šobrīd mēs atkal runājam par šo tirzniecības nolīgumu piemērošanu, un par to notiek viedokļu apmaiņa. 27. datumā, nākamajā sanāksmē, es uh, prezentēšu savu ziņojumu, un tas, uh, es ceru, komitejā tiks apstiprināts. Es domāju, ka mēs esam uz pareizā ceļa šo nolīgumu īstenošanā, bet uh, var teikt, ka glāze ir pa pusē pilna. Divpusējā tirzniecība ir palīdzējusi kompensēt negatīvās tendences uh, starptautiskajā uh, tirzniecībā, un tā ir, palīdz, un tā ir palīdzējusi modernizēt un diversificēt Kolumbijas un Peru eksportus. Arī investīcija plūsmas ir pozitīvas, un tās uh, ir uh, pozitīvas abām pusēm. Uh, gan palīdzot um, Eiropas Savienībai palielināt lauksaimniecības produktu uz uh, abām valstīm, gan arī nodrošinot uh, piekļuvi šo valstu tirgumu Eiropas uh, uzņēmumiem. Mēs esam likvidējuši divpusējās tirzniecības barjeras. Komisija, protams, var sniegt detalizētāku informāciju par tirzniecības plūsmām, un es ceru, ka mēs uh, dzirdēsim arī informāciju par uh, šo nolīgumu ietekmi uz MVU. Komisijas igadējais īstenošanas ziņojums secina, ka šie nolīgumi ir eh, pozitīvi ietekmējuši arī Kolumbiju un Peru. Vairāki simti Peru uzņēmumu izmanto saiknes ar Eiropas uzņēmumiem. Turklāt mēs eh, redzam arī, ka pieaug turisms uz šīm valstīm un daudz vairāk Eiropas uzņēmumu eksportē savu produkciju uz šīm valstīm, un tās pārstāv dažādas nozares. Protams, ka ir arī daži šķēršļi, tie ziņojumā ir minēti, un pie tā mums vajadzētu strādāt. Te mēs varam minēt uh, alkoholiskos dzērienus, geogrāfiskās izcelsmes uh, norāžu aizsardzību, uh, tāpat arī ilgtspējas aspektus, um, tirzniecības aspektos ar Peru. Bet uh, kopumā šie nolīgumi ir bijuši ļoti noderīgi. Ir ārkārtīgi būtiski, lai tiktu ievēroti starptautiskie vides standarti un darba standarti. Un mēs uzskatām, ka Eiropas uh, Savienība politiski var ietekmēt apstākļus savās partnervalstīs. Uh, iekļaujot nolīgumos uh, normas par uh, darba tiesībām un uh, sociālajām normām, aizsargājot mūsu valstis no sociālā dempinga. Eiropas parlaments abām valstīm, Peru un Kolumbijai, lūdza sniegt detalizētāku informāciju par vairākiem jautājumiem, pirms tas sniedza piekrišanu. Uh, šī līguma parakstīšanai, un šī informācija tika saņemta. Bet tās ir tikai divas valstis, kurām Eiropas parlaments ir lūdzis sniegt papildu informāciju pirms piekrita līguma parakstīšanai. Un mēs esam vērtējuši, kas notiek ar cilvēktiesībām šajās valstīs. Uh, Peru un Kolumbija ir spērušas būtiskus soļus uz priekšu, un es domāju, ka bez Eiropas Savienības iesaistīšanās tas tā nebūtu. Ir panākts būtisks progress korupcijas apkarošanā, vides aizsardzībā, sociālajos un um, darba apstākļos, darba tirgu veicamajās um, pārbaudēs bet ir jāpatur prātā arī tādi jautājumi kā bērnu nodarbināšana, kas arī ir jārisina. Situācija varbūt ne visos gadījumos ir ideāla, tomēr ir jāmudina šāda, šādas partnervalstis uh, turpināt uzsākt to pareizo ceļu. Un um, tāpat ir jāveido arī valsts iekšējās konsultatīvās grupas DAG kas um, varētu uzlabot arī dialogu ar pilsonisko sabiedrību. Es uh, apsveicu to, ka šādas grupas, kas nav atkarīgas no valdības, tiek veidotas. Mm, tāpat ir jānodrošina arī pienācīgs um, darba inspektoru skaits, kas uh, spētu pārliecināties, ka darba normas tiek ievērotas. Arī Peru ir spēruši uh, Mm, būtiskus soļus. Mm, priecājos, ka Kolumbija 30. maijā pievienojās OECD, un šī organ organizācija slavēja Kolumbiju par tās reformām tieslietu jomā un darba tirgu. Kolumbija ir uh, uzlabojusi uh, pārvaldību valstī piedarošajos uzņēmumos un ir izpildījusi arī OECD kritērijus attiecībā uz pretkrāpšanas normām. Paldies, ka devāt man iespēju pastāstīt par to, kādas, kādi jautājumi šajā jautājumā mums šķita svarīgi. Priecāšos par diskusiju. Kolādes konze, liels paldies priekšsēdētāji. Es ļoti priecājos mūsu vidū redzēt uh, Pēru vēstnieku. Uh, un arī pārstāvis no Kolumbijas vēstniecības. Es uh, ar lielu interesi klausījos, ko Fises kungs eh, stāstīja par savu ziņojumu par uh, eh, BTN īstenošanu. Es uh, ļoti priecājos par gaidāmo diskusiju par šo ziņojumu un iesniegšu arī grozījumus, ja man tādi uh, šķitīs nepieciešami, bet es domāju, ka ir jāatzīst šo nolīgumu pozitīvie rezultāti. Ir um, jāsako, vai tie pilda mērķus, uh, kādus mēs bijām izvirzījuši, un uh, jādomā, ko darīt, lai rezultātus vēl vairāk uzlabotu. Manā redzējumā ir jārunā par eh, vienu punktu, kas tika pieminēts arī pagot, pagātnē. Būtu labi, ja mēs eh, šajos nolīgumos iekļautu arī instrumentus, eh, kas ir nolīgumos ar Meksiku. Te es domāju par atbalstu MVU, vienas pieturas aģentūru veidolā, lai, es, lai MVU varētu baudīt šo nolīgumu sniegtās priekšrocības, lai informācija tiktu izplatīta pēc iespējas plašāk un lai to varētu saņemt ne tikai uzņēmumi Eiropas Savienībā, bet arī Peru un Kolumbijā. Vēl es domāju, ka ir svarīgi, lai ziņojumā par īstenošanu uh, mēs apskatītu jautājumu par to, kā nodrošināt pienācīgu pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanu. Eliāno kungs eh, iepriekš pieminēja vienu lietu, kam man ir jāpiekrīt. Mums ir ārkārtīgi būtiski, lai dialogā tiktu iesaistīta pilsoniskā sabiedrība, jo tā ir iespējams uzlabot cilvēku dzīvi, darba apstākļus, eh, konkurētspēju Un eh, tieši tāpēc eh, šeit visvairāk iesaistītās puses eh, pilsoniskā sabiedrība, ārotbiedrības arī kļūt par mūsu partneriem. Es tiešām gaidu ziņojuma pirmo versiju un esmu apņēmības pilna pie tā strādāt. Tārdī, kungs, paldies priekšsādātāji, man ir milzīgs prieks Sakot līdzi pirmajam ziņojumam par um, šo tirzniecības nolīgumu īstenošanu, šis jautājums mani nodarbina jau ilgāku laiku. Es uh, šeit darbojos arī tad, kad um, šie tirzniecības nolīgumi tapa un uh, ir prieks, ka tie jau tiek uh, īstenoti. Un ir prieks arī par to, ka mēs varam jau izvērtēt pirmos praktiskos rezultātus. Kolumbijas eh, gadījumā ietekme uz tirzniecību, ja mēs to, piemēram, salīdzinām ar ES un uh, Dienvidkorejas BTN, skaitļi varētu būt labāki, jo šis līgums uh, sniedz uh, tūlītējus pozitīvus rezultātus. Šeit eh, varbūt pozitīvā ietekme ir nedaudz aizkavējusies, bet potenciāls ir milzīgs, jo Kolumbija ir otra lielākā valsts Latīņa Amerikā, bagāta ar dabas resursiem, ar jaunu dinamisku mm, populāciju, bet uh, ir iespēja diversificēt uh, Kolumbijas eksportu. Uh, iekļaujot arī degvielas un kalnrūpniecības produktus, tomēr neaizmirstot arī ES uh, uzņēmēju investīcijas. Es domāju, ka būtu jāvairo informētība par uh, šo nolīgumu abās pusēs un uzņēmējiem ir eh, jāiemācās, kā izmantot šos BN, BTN, it īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, jo visas iespējas līdz galam netiek izmantotas. E, es uzņēmumu saskaras ar dažām specifiskām grūtībām, kuras ir eh, netarifu rakstura, bet eh, tie, piemēram, ir pārmērīgi nodokļi spirtotajiem dzērieniem, uh, arī administratīvās barjeras un um, nav iespēja piedalīties valsts iepirkumos. Runājot par Peru, mēs uh, esam saskārušies sākumā ar uh, ļoti atšķirīgiem rezultātiem. Uh, tirzniecības apjoms BTN īstenošanas pirmajos gados pats samazinājās, bet šobrīd tas ir pieaudzis par 17%. Produktu klāsts ir diversificēts, un galu galā var teikt, ka Peru tirzniecības bilance uh, attiecībās ar Eiropas eh, Savienību ir pozitīva, un tas nozīmē, ka mēs pilnībā neizmantojam šī līguma sliegtās, sniegtās priekšrocības, un Eiropas uzņēmēji iespējams eh, neapzinās visas iespējas, ko tas piedāvā. Pavisam īsi un kodolīgi tie bija mani ievadvārdi. Uh, Un es tiešām priecājos par to, ka taps šis ziņojuma projekts. Un es ļoti priecājos par gaidāmo sadarbību ar visiem ēnu referentiem, strādājot pie šī ziņojuma. Šorta kungs. Paldies, priekšsādātājs. Varu tikai piekrist kolēģiem. Es ar lielu interesi sakoju līdzi šī ziņojuma tapšanai, jo um, šīs komitejas uh, uzmanības centrā tas ir bijis ilgu laiku, un mums ir bijušas arī vairākas diskusijas par uh, tirzniecības aspektiem un šī nolīguma politiskajiem aspektiem. Un te es atgriežos pie izaicinājumiem, kurus mēs varējām identificēt. Droši vien mūsu komitejas delegācijai Pēru viena no galvenajām mācību stundām bija tā, ka saikne starp tirzniecības saiknēm uh, ar eh, Eiropas Savienību ietver gan tirzniecības attiecības, gan miera procesu šajā valstī. Tam piekrita visi, un tas ir novedis eh, pie progresa, par kuru vajadzētu rakstīt arī ziņojumā sašķeltā sabiedrība, tās grupas, kas dzīvoja galvaspilsētā un lielajās pilsētās, un tā iedzīvotāju daļa, kas uh, dzīvoja lauku reģionos uh, ļoti atšķirīgā mērā, varēja gūt ieguvumus no šī brīvās tirzniecības nolīguma. Tie, kuri bija zaudētāji, droši vien uh, bija tie, kas uh, savas ādas izjuta uh, lauku, lauksaimniecisko zemju reformu, un um, viņu zemes uh, tika kompensētas aizvietojot uh, tās ar citām. Šeit uh, sekas bija ārkārtīgi jūtamas, un tāpēc ir jādomā, kā šādu tirzniecības nolīgumu uh, slēgšana varētu sniegt labumu visām sabiedrības grupām, gan man, gan manai ģimenei, gan nākamajām paudzēm. Un Eiropas Savienībai ir jāuzņemas atbildība, lai tā būtu godīgs eh, partneris attiecībās ar Kolumbiju un Peru. Otrakārt, eh, mums ir jāraugās arī uz eh, TSD ilgspējīgas attīstības nodaļas um, piemērošanu. Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc um, attīstība nav tik ātra, kāda tā varētu būt, ir tieši tas, un es domāju, ka šo valstu vēstniecības varētu mums uh, pastāvīgi sniegt uh, informāciju par to, kādas uh, struktūrālās reformas um, tiek veiktas, jo jūs pieminējāt, ka pastāvīgā Kolumbijas partnerība, protams, tai nāk par labu, bet ir arī rūpīgi jāapraksta soļi, kā varētu nākotnē uzlabot um, darba ņēmēju situāciju šajā valstī. Es eh, domāju, ka jūs varētu mm, šos elementus ņemt vērā savā ziņojumā. Vismaz mana grupa ir gatava sadarboties ar referentu, ar ēnu referentiem, lai mm, padarītu šo ziņojumu detalizētāku un lai tajā parādītos visi aspekti, kuriem ir jāpievērš uzmanība. Šobrīd, eh, uzklausot jūsu ievadvārdus, es esmu noskaņots optimistiski, cerot, ka visi aspekti, kas pēdējo mēnešu laikā ir apspriesti šajā mm, komitejā, ieskaitot arī rezultātus un priekšlikumus, un es domāju, ka komitejai vajadzētu uzņemties saistības pastāvīgi uzraudzīt šo tirzniecības nolīgumu īstenošanu ne tikai reizi piecos gados. Varbūt mums ir jādomā par kādu procedūru, kā mēs to varam darīt uh, pastāvīgi sadarbojoties ar um, DigiTrade un Eiropas ārējās darbības dienestu. Lai nākotnē šādus tirzniecības līgumus varētu uzlabot. Lielas paldies! Izklausās pēc ļoti pieklājīgas diskusijas. Es vēlētos, lai šajā komitejā tā būtu vienmēr, bet, protams, mēs parasti esam ļoti jauki viens pret otru. Jārgisena kungs, lūdzu. Thank you very much. Uh, some, some, some brief remarks uh, from my... From my... Paldies, dažas īsas piezīmes no manas puses. Es domāju, ka varu piekrīt visas kungam, kad viņš saka, ka glāze ir līdz pusē pilna, Proti, ka mēs esam daudz izdarījuši, bet vēl ir diezgan daudz darāmā. Katrā ziņā mēs nevaram uh, sēdēt uh, rokas klēpī salikuši, ne mēs, ne otra puse, un tas ir arī svarīgs punkts, kas ir uh, jāņem ja vērā šajā uh, noliegumā un tā ieviešanā. Tas turpināsies, ies uz priekšu, abas puses to vēlēsies un investēs. Uh, Tātad mēs to redzam, ka tādas patiesas partnerības starp mums un šīm valstīm. Ja mēs paraugāmies nedaudz uz skaitļiem, tā virspusē raugoties varētu teikt, ka šis nolīgums neko daudz e, nesasniedz, proti, ka nav sasniegts e, tirzniecības pieaugums, kā līdzīgā nolīguma ar Koreju, piemēram, bet ja mēs e, paraugāmies dziļāk, tad redzam, ka Eiropas Savienības lauksaimniecības produktu eksports uz uh, Uh, Kolumbija ir pieaudz par 95% un uz Peru uh, par 75%. Un pagājušā gadā vien uh, par, ir pieaudzis pārtiks produktu eksports. Un jā, um, ir skaidrs, ka ir samazinājies šo valstu um, izējumateriālu eksports uz Eiropas Savienību, bet uh, Kolumbija ir palielinājusi uh, savu lauksaimniecības produktu uh, e, eksportu uz Eiropas Savienību un Peru par 35%. Mēs redzam, ka šādā veidā šīs valstis ir kļuvušas mazāk atkarīgas no tīri, e, tīri e, izēja materiālu eksporta. Viņi eksportē tagad produkts ar lielāku pievienoto vērtību, kam ir lielāka darbietilpība. Tātad šeit ir e, noteikti būtiski labi rezultāti. Es domāju, ka mēs esam e, atrisinājuši virkni tirgus piekļuvs jautājumu ar Kolumbiju. Mēs atrisinājām e, iepirkuma, valsts iepirkuma jautājumu un arī subfederālā līmeņa iepirkuma jautājums par stipro dzērienu likumu. Tur bija diskriminējošs regulējums. Kolumbija ir arī atcēlusi pakāpeniski savu. Um, smago automašīnu uh, likvidācijas politiku, un uh, Ekvadora ir atcēlusi savu uh, muitas nodevu, ko ievies pagājuši gadu, un ar Peru mums vēl ir SPS jautājumi, kas ir uzlaboti citi um, atliekošie um, izaicinājumi ir SPS visās trims valstīs, piemēram, gaļas produktu jomā, attiecībā uz Peru. Eh, visa šī te sādaļa eh, Ekvadorai, eh, tiešais transports, IPR, geogrāfisko izcelsmu ieviešana, īstenošana visās trijās valstīs un Peru diskriminējošu nodokļu atcelšana, kas eh, dod priekšroku vietējiem stipriem dzērieniem. Un arī tirzniecība un ilgspējīgā attīstība, kā jau iepriekš teicu, eh, tam mēs īpaši pievērsīsimies savā darbā eh, turmākajā laikā. Mums, ja nemaldos, ir bijuši e, daudzi veiksmīgi risinājumi. Ir Kolumbija izveidota konsultīvā grupa, pagājuši gadu bija labas sanāksmes, un tagad gatavojamies e, Tiesniecības un ilgspējīgas attīstības apakškomitejas sanāksmē novembrī. Un, un par arī par tiesniecības nolīgumu tur mēs raudzīsimies gan uz struktūrāliem jautājumiem, proti uz to, kā šie konsultācija mehānismi darbojas citā dažādās valstīs un Ekvadora uh, to tikai uzsāka, bet ar Peru un Kolumbiju ir jau zinām pieredze, un mums ir jāraugās uh, arī pēc būtības, lai uh, saprastu, vai arī tādas uh, būtī, būtiskākās saistības tiek ievērotas. Bet es domāju, ka mēs uz to raugāmies kā Uh, uz kaut ko tādu, kur mēs esam visi vienā laivā, kur abas puses ir vienisprātas, ka vēlas šos nolīgumus padarīt par veiksmīgiem, tos veiksmīgi ieviest, un arī apzināmies, ka abām pusēm ir aktīvi jāiesaistās, lai tas būtu veiksmīgs process abām pusēm. Paldies, un tagad uh, lūdzu Kolumbijas vēstniecības pārstāvi Arianu Vagas izteikties. Well, yeah. Please. Grāsa, senjor prezidenti. mundo... Paldies, priekšsēdētāja kungs. Pasaulē, kurā konfrontācija starp sabiedrībām kļūst aizvien izteiktāka, laba ziņa ir tā, ka Kolumbijā 50 gadu ilgo pilsoņu karu varēja pabeigt. Tam par upuri krup krita daudz miljoni cilvēki un 80 tūkstoši bojā gājušie vien šajā karā. Mums izdevās pārtraukt šo karu un ievadīt nepieciešamās izmaiņas, lai sāktu tos notikumus un pārtraukt kas ir nepieciešama, un pārtraukt tos, kas noved pie vardarbības pēdējo gadu laikā, kā piemēram nelegālo uh, produktu tirdzniecību un upurtiesību un garantēšanu. Pie tās mēs strādājam. Ir 17 uh, lielu reģionālu plānu izstrādātu. Aptuveni 70% mūsu uh, valsts teritorijas ir cietusi šajā konfliktā. Mēs saskaramies ar eh, ļoti lielām īstenošanas problēmām, un tas ir lielākais izaicinājums. Kā īstenot visus šos plānus un programmas? Lai palīdzētu eh, šiem reģioniem, kas ir visvairāk skarti. Jau piecus gadus mēs esam īstenojuši eh, tirdzniecības nolīgumu un šādā veidā uh, saikne varēja tikt stiprināta starp tām valstīm, kuras atbalsta tādas vienādas demokrātiskās tiesības, demokrātiju un tiesisku valstu. Tas nozīmē, ka mums tagad ir liela iespēja tirdzniecību izmantot miera labā. Būs vairāk investīciju, lai uzlabotu ekonomiku un veicinātu mieru šajā reģionā. Tāpat arī otrādi - ražošanas iespējas šajā reģionā vajadzētu izmantot, lai spēcinātu tirdzniecību. Mēs runājam par iespēju veidot tiltus, no šīs darbības iegūtu abas puses. Tāpat ļoti nozīmīgi ir tirdzniecības nolīguma īstenošana. Iepriekšējā runātāja jau norādīja uz to, uh, ka analīze ir diezgan pozitīva, un arī Eiropas komisija pēdējās eh, nedēļas laikā to ir konstatējusi. Pēc tam, kad Pasaules tirdzniecības organizācijā šis jautājums tika skatīts, Eiropas komisija un Eiropas Savienība ir otrais eh, nozīmīgākais mūsu produktu tirgus - 14% 2017. gadā Tāds ir šis apjoms, tas ir otrais pēc ASV un trešais uh, importa mūsu partneris 15% no uh, tiem produktiem, kas tiek ievest Kolumbijā, ir no ES. Uh, tas ir trešais lielākais apjoms pēc uh, ASV un Ķīnas un trešais lielākais augļu eksporta tirgus ir Eiropas Savienība. Mēs izmantojam plaši šīs iespējas. 55 uzņēmumi uh, no Kolumbijas ir sākuši eksportēt uz uh, Eiropas Savienības tirgu, un tie ir produkti, kas nav tikai minerāli un izaivielas. 328 uzņēmumi iesaisties tirdzniecībā vairāk nekā 500 uh, papildus mikro uzņēmumu. 1,3% no tirdzniecības apjoma to īsteno mazi uzņēmumi eksporta jomā esam pārliecināti par to, ka potenciāls ir daudz augstāks. Ar šī miera līguma palīdzību mēs veicināsim tirdzniecību. Runājot par tehniskajiem aspektiem, jāsaka, ka ir ļoti skaidrs progress apakškomitejās. Nu, piemēram, pieminēšu fitosanitāros un veselības aizsardzības pasākums. Šeit mums ir pastāvīga viedokļa apmaiņa un komunikācija Nika un Indigma ir uh, šie nosaukumi, par ko tiek uh, runāts Eiropas Savienība. Var izmantot mūsu arī labākos produktus. Attiecībā uz pieeju tirgumu mēs arī esam pareizi rīkojušies. Nu, piemēram, ir no, nu, mainīti noteikumi attiecībā uz liķieri un smagajām automašīnām. Strādā vairākas komitejas un apakškomitejas. Uh, Dažās jomās ir nepieciešams lielāks progress. Mums ir nepieciešama dinamiska attieksme, it īpaši attiecībā uz uh, autortiesībām 117 geogrāfiskie izcelsmes marķējumi ir noteikti kopš līguma stāšanās spēkā, taču no Kolumbijas izcelsmes marķējumi tādi vēl nav veikti. Un vēl vēlos norādīt uz diviem izaicinājumiem, ar kuriem saskatā, saskaramies. No vienas puses muitas kontingenti, no astoņiem mēs izmantojam tikai vienu, proti jēlcukuram. Un citos kontingentos vēl ir dažādi izaicinājumi attiecībā uz mūsu produktu pieejamību, tirgumu. Mums ir jānosaka standarti daudziem a, produktiem, un tas jādara noteikumu noteikumu kopumu kontekstā. Mums jāizpilda šie standarti, bet no otras puses no Eiropas Savienības ir nepieciešama plašāka izpratne. Mēs esam uz ceļa, kas ļautu mums šos standartus īstenot. Es domāju, piemēram, par kakao. Kakao ir ļoti nozīmīgs produkts. Pēc konflikta eksportētāji saskars ar plašām problēmām standarta dēļ, kas no nākamā gada būs spēkā Eiropas Savienībā. Nākamais ir eļļa esam uh, norūpējušies par tiem noteikumiem, kāda ir izvirzīta attiecībā uz palmu eļu Eiropas Savienībā. Nākamais jautājums - vidas aizsardzības jautājumi, taču tie argumenti, kas tika uzskaitīti, tie neatiecas uz Kolumbiju, jo mūsu palmu eļļas produktos tie netiek uh, audzēti izcērtot mežu, mums ir daudz neapstrādātas. Uh, uh, lauksaimniecības teritorijas pēc pilsoņu karu un ar palmu eļļu varam to labāk izmantot un vidi arī aizsargāt vienlaikus. Patai, pateicoties šai palmu audzēšanas programmai, var veicināt pat bioloģisko daudzveidību šajos reģionos. Esam pārliecināti, ka ir iespējas, kurās ā, visas puses var gūt labumu. Tas ir ļoti nozīmīgi videi. Tikai viena minūte vēl. Devītā sadaļa par ilgspējīgu attīstību. Jā, pieņem, mēs daudz darām, lai to īstenot. Tāpat arī sadarbībā ar pilsonisko sabiedrību esam panākuši plašus panākumus. Mums ir iekšējo uh, konsultāciju grupa, kas ir pilnībā neatkarība. Es nevaru vairs runāt par progresu darba likumdošanā mans uzstāšanās laiks beidzas, taču pirmo reizi Kolumbijas vēsturē lielākā daļa darba ņēmēji nestrādā eko, ekonomikā. Ir arotbiedrības, ir kolektīvie līgumi, ir darba inspekcija, inspektori, ir vēl vairāk progresa un arī attiecībā uz vidi esam sasnieguši nozīmīgus panākumus, piemēram, kontrolējam mežu izciršanu, ir piemēram elites a, mobilā grupa, kas cīnās a, pret a, mežu izpostīšanu. Noslēgumā izmantošu šo iespēju, lai norādītu uz nozīmi un izaicinājumiem, cik nozīmīgi ir būt šīs uh, organizācijas dalībniekam un sadarboties ar Eiropas Savienību. Paldies! Paldies, bet mums tiešām jāievēro mums atvēlētais runas laiks. Vēstniekungs, jūs gribējāt izteikt kādu komentāru? Jā, paldies, priekšsēdētāji kungs. Es arī mēģināšu pēc iespējas ātri uzstāties. Paldies uh, Fisas kungam par teikto. Man liekas, ka tas bija ļoti interesanti. Vēlos uzsvērt, ka Peru ir gatava pilnībā sadarboties ar jums šo ziņojumu sastādot. Esam to arī darījuši pagātnē. Saistībā ar nolīgumu gribu teikt sekojošo. Pirmkārt, šis tirdzniecības komiteju, ko esam izveidojuši kopā ar ES, tas ir noteicis, ka šis līgums strādā vislabāk no visiem tiem līgumiem, ko Peru līdz šim ir noslēgusi. Kādas ir tirdzniecības politikas priekšrocības? Nu, sākumā netradicionālajos sektoros ir notikusi būtiska dažādošana. 8,3% apmērā gadā ir pieaugusi netradicionālo produktu ražošana, kas nozīmē, ka tie ir jauni uzņēmumi un jaunas preces, kas piedalās šajā apmaiņā. Piecu gadu laikā kopš līguma darbības sākuma 813 jauni produkti ir izveidoti 97,9% nu, praktiski visi ir netradicionālajos sektoros ražoti. Tas skar ķīmisko rūpniecību, tekstilu rūpniecību, 2790 jauni vai 50 jauni eksporta uzņēmumi iesaistās tirdzniecībā starp Peru un Eiropas Savienību. 88,2% no tā ir mikro uzņēmumi un MVU. Šeit mēs redzam, ka sabiedrība gūst labumu, tas ir sociālais labums, kādu sabiedrība gūst. 88,2% vēlreiz atkārtoju, tie ir MVU un uh, mikro uzņēmumi. 2002. gadā līdz uh, 12. un 16. gadam vidējā alga uh, darbaņēmējiem pieauga par 23,7%. Tas arī ir tieši iegūms darba ņēmējiem. Es domāju, ka tie arī ir elementi, ko vajadzētu ievērot, pā, uh, izskatot uh, šo nolīgumu. Nākamais jautājums ir darba ņēmēju skaita pieaugums uh, netradicionālajās darba nozarēs plus 3%, lauksaimniecības jomā gandrīz 16% vairāk darba ņēmēji strādā. Tas ir pateicoties tirdzniecībai, tās ir jaunas radītas darba vietas. Šolca kungs runāja par to, ka ir nepieciešama geogrāfiska dažādošana attiecībā uz šo līgumu priekšrocībām. Uh, lai ne tikai lielās pilsētas gūtu labumu vienā no Peru nabadzīgākajiem reģioniem. Ir 4 no 11 reģioniem, kas ir visvairāk guvuši labumu no brīvās tirdzniecības nolīguma un kuru eksports uz ES no 93 miljoniem ir pieauguši līdz vairāk nekā miljardam. Tie ir uh, 28% uh, pieaugumu apjomu skaitļi. Kādā citā reģionā mēs redzam pieaugumu kopš ir sākušies eksporti, tātad eksporti ir pieauguši par 150%. Tā ir realitāte, tas parāda, ka decentrāla darbība notiek un ka MVU, kā arī mazie un vidēji lauksaimnieki gūst labumu. Vairāk kārt šeit tika runāts par novērtējumu iestādēm. Mums ir izveidota atsevišķa iestāde, un kopš 2013. gada tā ir vērtējusi situācijas attīstību. No vienas puses brīvā uzņēmēja darbība, tad arī uh, vidas jautājumi, to izskata valstiski iestādi, kuras apzīmējums ir UEFA. Tai jāiedarbojas profilaktiski un korek jāveic korekcijas pārkāpumu un gadījumos. Nesen, par to vēlos jūs informēt, tātad nesen Peru ir pieņēmusi ietvaru likumu par klimatu pārmaiņām. Tas ir pirmais šāda veida likums mūsu reģionā, un tas parāda, ka esam norūpējušies par klimatu pārmaiņām. Vēlamies aizsargāt eh, vidi attiecībā uz darba tiesību aizstāvību, arī par to iepriekš tika runāts eh, Peru. Ir, at, eh, ir parakstījusi arī uh, starptautiskās darba organizācijas uh, uh, līgumus un esam ievēloti e, vienā no vadošajiem grēmijiem. Tas nav nejauši, tā ir mūsu valsts atzīšana, mēs e, daram daudz e, darbņēmēju tiesību uzlabošanai. Šī situācija nāk par labu arī darba devējiem. Dažos dokumentos par Peru aizvien tiek uh, uzsvērts uh, jautājums par darba inspektoriem. Uh, Daži statistika, statistikas skaidri 2016. gadā tika veiktas 300 inspekcijas šogad, skaitlis ir divkāršojies, nākamgad 855 darbinieki strādās šajā arī uh, Kā jau teicu, 280. brīvā tirdzniecības nolīguma um, līgums uh, paredz uh, DAK uh, izmantošanu, uh, bet tas nav obligāti. Var tikt eh, izmantot arī vietējie, lo, uh, um, uh, uh, vietējie resursi. Mēs uh, šo regulējošo uh, orgānu darba pasaulē esam reformējuši. Tas vairs nav tikai valdībai pakļauts, tas ir izveidots saistībā ar darbņēmējiem, darba devējiem. Jautājums, kas tika pieminēts arī runājot par Kolumbiju. Mēs iesaistamies uz godīgu tirdzniecību, iesaistamies godīgās tirdzniecības formulās un daudzi no noteikumiem, kas ir spēkā Eiropā, uh, Mūsuprāt, tos vajadzētu labāk uh, uh, koordinēt. Es jau redzu, uh, ka mans runas laiks ir iztecējis. Paldies par jūsu uzmanību, un ja jūs vēlaties uzdot vēl jautājumus, tad labprāt uz tiem vēl arī atbildēšu. Lielas paldies, vēstniek! Es uh, saprotu, ka laika nav daudz, bet uh, ceru, ka mums būs laika uzdot jautājumus un uh, pakavēties pie dažām detaļām, bet uh, izmantojot iespēju, ka ekscelences no abām vēstniecībām šeit ir klāt, es gribēju jautāt, vai jūs um, zināt, ka esošā valdība vēlas turpināt miera procesu. Jo, um, Pirms vēlēšanām prezidents solīja to darīt, vai šo miera procesu ir iespējams stabilizēt, padziļināt, un ko Eiropas Savienība šajā ziņā var darīt. Es nezinu, vai tas bija īsts jautājums, un es iedomājos, ka arī atbilde droši vien nebūs īsa. Vargas kundze, lūdzu. Él estaba abusando de mi condición de mujer para ponerme una. Jā, izmantojot uh, to, ka es uh, esmu šeit un ka esmu sieviete, droši vien tika uzdot šāds jautājums. Jā, mēs vēstniecībā esam pilnībā pārliecināti, ka uh, miera process ir sasniedzis vietējās kopienas, uh, dažādas reģionas, un es domāju, ka jūs kā politiķis saprotat, uh, ka mm, no vienas puses uh, es varu likt galvā politiķa cepuri, no otras puses uh, to nelikt. Bet pastāv milzīgas cerības saistībā ar miera procesu dažādos uh, valsts reģionos un es domāju, ka tas uh, ritēs glūdi. Ir vispirms jau liels paldies uh, par šo jautājumu, bet ir ārkārtīgi būtiski, lai miera procesu atbalstītu Eiropas Savienība, kas palīdzētu nodrošināt pēc iespējas uh, gludāku pārēju. Un vēlreiz uzsvēršu, ka Eiropas Savienības loma te ir uh, neatsvarama. Man ir uh, diezgan daudz um, jautājumu. Negribēju izjaukt šo saskaņī, saskanīgo gaisotni, bet um, tā kā mums būs jāgatavo ziņojumi, es uh, domāju, ka šie līgumi nav savietojami ar Parīzes vienošanos. Uh, Es uh, nezinu, vai ir nepieciešams un arī liederīgi mm, apšaubīt mūsu tautiešu paveikto un graut uh, cerības. Es saprotu, ka jūs uh, runājāt par banānu, cukuru audzēšanu, par zveju kas um, tiek uh, būtiski ietekmētas, bet uh, tas uh, dramatiski skan, uh, skar arī mūsu ražotājs. Jūs uh, runājāt uh, par brīvo tirzniecību un mm, Tomēr uh, mēs uzskatām šajā komitejā, ka vēl ir daudz jādara, lai ievērotu darba tiesības. Uh, Es uh, negribu jums lasīt uh, lekciju, bet uh, es zinu, ka Peru 65% cilvēku strādā neoficiālajā sektorā. Tā tad ir uh, 900 tūkstoši cilvēku, kas uh, tiek nodarbināti bērnu vecumā. Uh, Un, un to dara gan uh, valsts uh, uzņēmumi, gan privātie. Un ļoti bieži Kolumbija figurē kā bīstamākā valsts um, darb, darba ņēmējiem. 70% Kolumbijas darba uh, ņēmēju nevar baudīt nedz sociālo, sociālos pakalpojumus, nedz tiek ievērotas viņu darba tiesības. Un es domāju, ka komitejai vēl ir daudz darāmā šajā jomā, gatavojot mūsu ziņojumu un eh, ir nepieciešams to izdarīt par jebkuru cēnu, jo tās ir cilvēku dzīvības, par ko mēs runājam. Kolumbiešiem, eh, peruāņiem un eh, maniem tautiešiem tas ir ļoti būtiski. Mēs, protams, pie tā atgriezīsimies, kad Pīzes kungs prezentē savu ziņojumu. Tas būs 27. septembrī, bet tagad noslēgumā došu vārdu viņam. Lielas paldies priekšsādātāji! Lielas paldies visiem komentāriem, ko pauda pārstāvi no politiskajām grupām, kā arī mūsu viesi. Man ir eh, bijis liels prieks eh, ar jums visiem sadarboties. Arī prieks par to, ka tik liela interese tika pausta par MVU. Es to atbalstu. Jā, nolīgumā nav īpašas sadaļas par to, bet eh, kaut kādā veidā mums to vajadzēs iekļaut. Es saku paldies arī Farelī kungam, protams, um, ir nepieciešams um, domāt par apmācību, informēšanu, lai cilvēki mazajos un vidējos uzņēmumos uh, saprastu šo nolīgumu priekšrocības. Šulca kungs, es saprotu, ka ir svarīgi ziņojumā iekļaut arī kaut ko par eh, šo nolīgumu saikni ar eh, miera procesu, it īpaši Kolumbijas gadījumā. Un man ir jāatzīst arī tas, ka uh, pa, ēnu sektors joprojām ir ļoti būtisks, bet mums ir jāsaprot, kāda situācija bija iepriekš un kāda tā ir tagad. Mēs nedrīkstam būt tikai kritiski, ir jāraugās, kāda bija situācija pagātnē. Uh, un eh, kā situācija ir attīstījusies, kādā situācijā bija Kolumbija, kādā bija Peru, kāda ir bijusi attīstības trajektorija un kur šīs valstis ir tagad. Šobrīd tur ir daudz uzņēmumu, kas eksportē, bet ir arī daudz uh, problēmu ar vīdi, ar nodarbinātību, un tomēr ir bijis arī daudz pozitīvā uh, Man būs liels prieks ar jums sadarboties, un varbūt uh, vēl tikai pāris vārdu, uh, kas uh, to visu rezumē. Es ceru, ka ar nākotni mēs visi varam saistīt lielas cerības. Kā jau es teicu iepriekš, pirms mēs, mēs atgriezīsimies um, pie šī ziņojuma 27. septembrī un apspriedīsim ziņojumu projektu. 11. punkts - ad hoc delegācijas darba brauciens uz Mehiko no 6. līdz 8. jūnijam. Faktu izpētes misijā. Pēc tam, kad ir panākta vieno, principiāla vienošanās par ES un Meksikas brīvās tirzniecības nolīguma modernizāciju. Uh, Par to tika paziņots um, izstādes laikā Hānoverē, manā dzimtajā pilsētā, kur Meksiko bija šīs izstādes um, partnere. Piņēro kundze un uh, Fizes kungs uh, ietilp šajā delegācijā, un es uh, došu vārdu īmai. Liels paldies uh, priekšsādātāji! Uh, Vispirms es gribēju pateikties Meksikas valdībai un Meksikas vēstniecībai Eiropas Savienībā par uh, izcilo uzņemšanu, par viņu viesmīlību, kuru mēs varējām baudīt, par to, kā viņi organizēja darbu un par to, ka mēs varējām detalizēti runāt par visām jomām, par ko vēlējāmies. Gribēju pateikties arī sekretariātam, uh, it īpaši Mercedesai Rodrigesai e, par e, viņas paveikto darbu, lai padarītu šo braucienu iespējamu. Jo šī delegācija tur devās īstajā laikā. Mēs runājām par nolīgumu ar Meksiku modernizāciju, un mums bija svarīgi sūtīt e, skaidru signālu saistībā ar eh, prezidenta Trumpa piekopto politiku un eh, Meksikas um, pusē mēs varējām teikt, ka mēs atbalstām godīgu uz noteikumiem balstītu sistēmu, eh, raugoties uz pašu nolīgumu un arī Meksikas puses paveikto, lai precizētu tehniskos aspektus. Es šeit gribēju īpaši izcelt uh, valsts iepirkumus federālajā līmenī. Meksikas valdība pie tā strādā un uh, mēģinās šajā ziņā uzņemties saistības, un mēs uh, spiežam uz to, lai tiktu sastādīts uh, saraksts ar struktūrām, uh, kuras atļaus um, starptautiskus publiskos iepirkumus vēl līdz gada beigām. Tāpat arī mēs augstu novērtējam to, ka Meksika ir parakstījusi 98. starptautiskās darba organizācijas uh, konvenciju. Meksikas uh, puse šobrīd veic būtiskas darba tirgus reformas. Mm, Meksikas uh, valdība ir sagatavojusi šīs reformas, bet tās vēl ir jāratificē senātam un cerams, ka tas uh, varēs notikt pēc iespējas ātrāk. Tikāmies arī ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem. Izskatās, ka pilsoniskā sabiedrība šajā valstī ir labi strukturēta, bet tā ir plašāk jāiesaista brīvās tirzniecības nolīguma īstenošanā. Es domāju, ka priekšnoteikumi tam ir un ir arī politiskā grība to darīt. Vēl mums bija interesanta tikšanās ar īpašo um, iestādi, kas uh, strādā ar aizsargāto geogrāfisko um, norāžu jautājumiem. Uh, Ir ļoti labi, ka Meksikai ir šāda iestāde, kas ļauj pārbaužu laikā uz vietas piemērot sodus, nodrošināt to, ka marķējuma schēma ir atbilstoša jo pastāv dažādas schēmas, kā nosaukt uh, ražojumus uh, vienā veidā, bet uh, īsti nepildot atbilstības noteikumus. Tas uh, mums tiešām šķita pozitīvi, ka valstī ir tik uh, spēcīga iestāde, kas uh, spēj nodrošināt atbilstību. Tālāk par uh, Ziemeļatlantijas uh, brīvās tirzniecības nolīgumu. Mēs runājām, ka notiek sarunas um, ar ASV un tikšanās ar uh, ekonomikas ministru ilga par vienu stundu ilgāk nekā sākotnēji plānots, un tur mēs apspriedām veselu virkni jautājumu. Viņš teica, ka vēlēšanu kampaņas laikā Meksikā viss bija apstājies, bet mēs ceram, ka ASV administrācija būs ieinteresēta tajā, lai daudzpusēji un divpusēji nolīgumi turpinātu darboties. Runājām arī par Buenos Aireses deklarāciju un iespēju to iekļaut uh, brīvās tirzniecības nolīgumā ar Meksiku. Tas ir svarīgs jautājums, kas būtu jāpiemina. Un vēl par lauksaimniecības nozari. Uh, Mums bija ļoti izsmeļoša saruna ar lauksaimniecības ministru, un Meksika uzsvēra nepieciešamību lauksaimniecības nozarē pieskaitīt arī pārtikas pārstrādi, lai palielinātu uh, produktu diversifikāciju. Viņi jau sadarbojas um, ar mums jautājumos par sanitāriem un fitosanitāriem pasākumiem. Jo viņiem uh, ir jāpilda noteikumi, ja Meksika vēlas eksportēt uz Eiropas Savienību, kaut arī šīs normas viņiem šķiet ļoti striktas. Uh, Bet eh, šī bija ļoti vērtīga vizīte. Es gribēju pateikties eh, Meksikas iestādēm. Un uzskatu, ka mums izdevās eh, nākt klajā ar spēcīgu signālu par to, ka ir jāpieliek lielas pūles, lai nodrošinātu, ka šis uh, līgums uh, tiek pieņemts vēl esošajā sasaukumā Fīziskungs. Liels paldies priekšsādātāji. Imakulāto tikko ļoti labi visu paskaidroja. Arī es gribēju pateikties Mercedesei un komitejai par paveikto darbu. Mēs uz vietas tikāmies arī ar uh, Eiropas valstu vēstniekiem, piemēram, Vācijas, un arī šīs tikšanās bija ļoti liederīgas. Uh, mūsu tikšanās bija augstākajā līmenī. Un tās pierādīja, ka Meksikas uh, puse ir ieinteresēta brīvās tirzniecības nolīguma uh, noslēgšanā ar Eiropas Savienību. Tirzniecība ar Meksiku uh, lielākā mērā notiek uh, Amerikas Savienotajām valstīm. Tirzniecības apjoms sastāda aptuveni 80% bet uh, tagad uh, paveras jaunas iespējas uh, tirzniecībai ar Eiropas Savienību, un Meksikas puse tās vēlas attīstīt tālāk, un tas var nākt par labu gan mums, gan Meksikai. Es domāju, ka to ļoti skaidri pierādīja arī tas, kā viņi mūs uzņēma. Imakulāda jau sacīja, ka uh, Mm, ekonomikas lietu ministrs uh, ļoti labprāt atvēlēja laiku, lai ar mums apspriestos, un to pašu jāsaka arī par citiem ministriem. Mums uh, ir jāmēģina noslēgt un apstiprināt šo nolīgumu līdz sasaukuma beigām, jo šaubas par uh, šī nolīguma pārtulkošanu, saulēcīgu pārtulkošanu 23 vai 24 valodās, eh, to varētu apdraudēt. Turklāt mm, tas vēl ir jāatbalsta arī juridiskiem dienestam. Ir eh, nepieciešams eh, arī turpināt sarunas, un par to ir jānobalso vēl šajā sasaukumā. Bārta Dārtmuta kungs, es domāju, ka tas ir ārkārtīgi interesanti. Man mm, likās ļoti interesanti uzklausīt kolēģu sacīto, bet es biju pārsteigts, ka Meksikā 1. jūlijā ir paredzētas prezidenta vēlēšanas un, protams, priekšvēlēšanu aptaujas var kļūdīties, bet eh, ir lielas iespējas, ka Obordo kungs var tikt ievēlēts, un viņš ir pret brīvo tirzniecību un globalizāciju. Tas pat netika pieminēts. Dārgais kolēģis, kurš eh, vienmēr eh, ir ļoti šarmants, gan krata galvu, bet to vajadzēja vismaz pieminēt. Jūs uh, aizskrējāt līdz nolīguma um, jaunai ratifikācijai, bet var gadīties, um, ka mēs saņemsim atteikumu, piemēram, trīs mēnešus uh, pēc 1. jūlija. Man tas uh, šķiet nedaudz savādi. Obordo ziņas par to, ko atbalsta Obordo kungs, es nezinu, cik tas ir ticami, bet um, Eiropas ārējās darbības dienests vismaz uh, uztur uh, Meksikā palielu vēstniecību. Un tāpēc gribēju jautāt, vai tiešām šie ziņojumi ir uh, pārspīlēti, vai Obordo kungs uh, atcels šos nolīgumus vai tas ir ļoti būtiski, vai tas ir neitrāli vērtējams. Es vienkārši gribētu dzirdēt, ko kolēģi par to saka, jo es kā parasti šeit uh, ierodos uh, klausīties un um, vērtēt situāciju. Es uh, jau nebūšu tas, kurš aizstāvēs virzīšanos kre uz kreiso pusi. Uh, Es domāju, ka Meksikas politika atšķirās no Eiropas politikas, un reizēm jūs redzat uh, visai drastiskas, negaidītas izmaiņas, bet uh, no tiem kontaktiem, kas bija man, es uh, biju pārsteigts, ka uh, Lopes Sobredors uh, nemaz nav uh, tā radikālā personība, ka viņš uh, tiek bieži raksturots, un es domāju, ka viņš cienīs šo nolīgumu. Es domāju, ka viņam tas ir pieņemams. Varbūt nevajadzētu spriest pēc, um, par Lopes Obradoru pēc laika, kad viņš bija Mehiko mērs. Tomēr mūsu kontakti ar uh, viņa partiju, kas, kuras nostāja lielā mērā atbilst manas partijas nostājai, mm, sacīja, ka viņi atbalsta Lopesu Obradora kungu. Un es nedomāju, ka šie cilvēki ir pārbēguši uz šo partiju, lai būtu uzvarētāju pusē. Uh, Es domāju, ka Lopes Obradors ir eh, pragmatisks cilvēks, un eh, to pašu mums arī teica eh, Eiropas Savienības vēstniecības pārstāvi, kad mēs ar viņiem tur uz vietas tikāmies. Neizskatās, ka brīvās tirdzniecības nolīgumam pastāv kādi būtiski apdraudējumi, jo arī mums būs jauns sasaukums, jauna komisija, jauni komisāri. Un es arī neceru, ka mēs apstiprināsim šo nolīgumu līdz 2020. gadam. Jā, patiesība ir tāda, ka es gribēju pateikties jums, uh, Lord Dārtmut, par to, ka jūs uh, pieminējāt šo lietu. delegācijas eh, tikšanās reizēs mēs redzējām, ka pilsoniskās sabiedrības pārstāvji un eh, valdības pārstāvi atbalsta šī nolīguma modernizāciju. Visi runāja vienu un to pašu valodu. Arī tikšanās reizē ar dalību valstu vēstniekiem Meksikā, un viņi apstiprināja tieši to pašu lai kas arī notiktu vēlēšanās. vismaz cilvēki, ar kuriem runājām mēs, itin visi kā viens atbalstīja šī nolīguma modernizāciju un pieņemšanu. Nu, tā tad mēģināsim darboties pēc iespējas ātri, un komisiju aicināsim arī ātri strādāt, dot to tulkošanai, un tad būsim veiksmīgi šajā visā darba kopumā. Nu, lai visiem beidzas! Līdz ar to šī jautājuma izskatīšana ir pabeigta, un pēdējais darba kārtības jautājums mūsu šodienas izskatāmo jautājumu lokā ir numur 12 - sadarbības nolīgums starp ES un Afganistānas Islāma Republiku par partnerību un attīstību. Šajā gadījumā ir grozījums afet ziņojumam par šo jautājumu, jo sadarbības nolīgumā starp Eiropas Savienību un Afganistānas Islāma Republiku ir ietverta arī tirdzniecības jautājumi. Problēma ir saistīta drīzāk tādā institucionālā līmenī, jo pēc 18. februāra 2017. gadā parakstītā dokumentā 1. decembrī tas tika pieņemts bez Eiropas parlamenta jebkādas iesaistas. Un mēs iesniedzām grozījumu AFET ziņojumam, uh, lai ļoti skaidri norādītu uz to, ka tas neatbilst uh, Lisabonas līgumam, un mēs vēlamies skaidru vēstījumu šajā jautājumā, it īpaši respektējot mūsu sarunas uh, par starp institūciju nolīgumu, kur ir skaidri norādīts tas, ka bez parlamenta piekrišanas nevajadzētu nekādus uh, līdzīgus sodus spērt, izņemot uh, īpašus uh, apstākļus, tādus kā steidzamības. Un pusgadu vēlāk, nu šeit tiešām nevaram runāt par steidzamību. Tātad, vai kāds vēlas uzstāties par šo jautājumu? Nē, neviens nevēlas runāt. Vai uh, jādē? Valsts uzstāties lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. E, Eiropas ārējā starpības dienests dot, ir ļoti pateicīgs par parlamenta atbalstu, slēdzot sadarbības nolīgumus starp ES un Afganistānu. Tas ir ļoti nozīmīgs solis ES un Afganistānas attiecībās visaugstākajā līmenī un atbilst ES stratēģijai Afganistānā. Nolīguma īstenošana un pagaidu atzīšana ir šī mērķa interesēs, un tas būs ES kompetencē jau no paša sākuma. Šis nolīgums patiesi ietver tirdzniecības un investīcijas jautājumiem. Taču tas viss ir par sadarbību, diskutējot un apmaiņoties viedokli par tirdzniecības jautājumiem, nevis par pieeju tirgumu vai arī tirdzniecības liberalizācija. Pretēji asociācijas nolīgumam šis sadarbības nolīgums neietver nekādas EFTA daļas. Paldies! Nu, es nepiekritīšu tam. Principu jautājums. un tāpat arī mūsu partnerības un tirdzniecības nolīgumu. Mums vajadzētu skaidri ievērot principus, ka šeit nevajadzētu tādu pagaidu īstenošanas bez parlamenta piekrišanu. Pat zivsaimniecības nolīgumos vai citos mēs tagad vedam sarunas par to. Frederika Magarīni ir izteikusi kompromisa priekšlikumu un padome par to domās. Bet, nu, man liekas, ka mums vajadzētu mūsu grozījumu rīt pieņemt. Paldies! Paldies! Šis bija pēdējais punkts mūsu darba kārtībā. Lai jums jauks vakars un tiksimies rīt pulkstens 9.